Uh, okay, colleagues, I, I think we'll make a start. It's, uh... Godātie kolēģi, <clears throat> sāksim darbu. Es uh, šobrīd aizvetoju mūsu priekšsēdētāju, jo viņa šobrīd mēģina sagatavot trilogu sarunas par IFM direktīvu, tātad par Startautisko valūtas fondu, un tad redzēsim, vai viņi mums pievienosies pēcpusdienā vai nē. Vispirms, pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Un, ja nevienam iebildumu nav, tad mēs apstiprināsim darba kārtību, kāda tā ir projektā. Runājot par otro punktu, priekšsēdētāju paziņojumi, man ir pāris sakāmu tematu. Es zinu, ka kolēģis ir uztraukušas tās ārkārtas komitejas sēdes, kuras tiek organizētas Strasbūrā, un es tiešām uzskatu, ka tas ir papildus apgrūtinājums un sloks jau tā piesātinātajai deputātu darba kārtībai. Bet, diemžēl, mūsu komitejas darba apjoms, un par to mēs runājām un spriedām arī koordinatoru padomē, spiež mums strādāt tik ārkārtīgi saspringtos apstākļos un smagos apstākļos, un vismaz līdz turpmākam mums būs ārkārtas komitejas sēdes arī Strasbūrā. Es vēlētos eh, runāt arī par komitejas dokumentu izdrukāšanu. Uh, Protams, ka mums ir ārkārtīgi daudz papīru, un tas ir gan uz jūsu, gan uz mūsu galdiem, un mēs patiesībā esam papīru rijēji šajā komitejā. Un eh, ekon sekretariāts šos dokumentus printē eh, vairākas reizes, bet šobrīd mēs tiešām to printējam tikai trijos eksemplāros. Tātad komiteja ir pieņēmusi lēmumu, un šo lēmumu mēs pieņēmām, eh, konsultējoties ar citiem, ka mēs tikai, nopir, mēs tikai izdrukājam dokumentus vienu reizi, un pārējie, kuri vēlas dokumentus iegūt, var to darīt vienmēr internetā. Un ja kādam deputātam ir nepieciešama dokumenta, tad, protams, jūs vienmēr to varat prasīt distribūcijas centram viņus izdrukāt, bet kā jau es teicu, procesā visus dokumentus izdrukāt daudz, daudz reizes nav jēdzīgi. Nākamais runājot par 7. jūnijā parlamentu pieņemto direktīvu par, um, jūs to esat saņēmuši šajās savās pasta kastītēs un komiteja piekartīs šai korekcijai un vēlētos vienkārši vērst jūsu uzmanību uz to, ka tas ir neliels pielikums mūsu pieņemtajam punktam un tas ir 3a punkts, tas bija komisijas priekšlikums un eh, tas nav ticis nedz svītrots, nedz arī izskatīts, un šis 3a punkts saglabāsies galīgajā tekstā. Tā tad komitejas deputāti to ir pieņēmuši un par to tiks paziņots nākamajā plenārsēdē. Un visbeidzot, pēdējais paziņojums ir par konkrētspējīgām ogļraktuvēm. Kā jau jūs ziniet, zem 21. E, punkta jebkurš deputāts var iesniegt petīciju par Eiropas Savienības darbu. Un e, šajā gadījumā šis jautājums nonāca mūsu komitejas rīcībā, un procedūra tiek izpildīta un saskaņā ar 49. reglamenta punktu mums ir tiesības nākt klajā ar ziņojumu. Un Rapkai kungs ir referents šajā jomā, un mums ir iespēja arī iesniegt līdz 26. oktobrim grozījums, un 9. novembrī mēs balsosim par šo ziņojumu. Tātad koordinatori lēma ne pieņemt rezolūciju, un mēs to paziņosim arī ziņojuma autoriem. Ja ir kādi komentāri, tad es tos labprāt uzklausīšu. Ja nē, tad mēs pārējām pie trešā darba kārtības punkta - nodokļu un attīstība, sadarbība ar jaunatīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās. Es redzu, ka referents šeit ir iedavus, ieradusies un dod vārdu Petekainēns kundzei. Lūdzu. Uh, thank you, Madam uh, President. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau ir tapis zināms, jautājums par nodokļu pārvaldību ir samērā sarežģīts. Vispirms mums ir jāmēģina celt to valstu kapacitāti, kurā mēs palīdzam. Tātad šīm valstīm palīdzēt izveidot nodokļu sistēmu. Un otrkārt, mums ir jārunā par eh, globālām kompānijām, par pārobežu kompānijām, lai nodrošinātu šādu kompāniju nodokļu maksāšanas caurskatāmību. Un trešais jautājums ir par dažādām starptautiskām nodokļu iekasēšanas sistēmām, tādām kā starptautiskais transakcijas nodoklis. Ir iesniegts 16 grozījumi un eh, lielākā daļa, vismaz pēc manām domām, varētu būt pieņemami un varētu tikt iekļauti ziņojumā. Mana politiskā grupa eh, vairāk runāja par devīto grozījumu, kurā runa iet par nodokļa ieviešanu Eiropas Savienības līmenī finanšu transakcijām, un mūsu politiskajai grupai tas nav pieņemams. 13, 14, 13, 14 un 16 grozījumi. Tajos runa iet par valstu pienākumu ziņot par pārobežu transakcijām, un mēs uzskatām, ka šos trīs grozījumus varētu apvienot vienā kompromisa grozījumā, ja vēlaties var to nolasīt, teksts man jau ir. Tā tad um, pieprasa, lai ikviena dalība valsts ziņotu par um, pre un post ieņēmumu gūšanas uh, iespējām, un mēs vēlamies redzēt starptautisko grāmatvedības standartu ieviešanu. Bet ir nepieciešams izveidot arī Eiropas Savienības grāmatvedības likumu. Mēs uzskatām, ka visām, visām kompānijām ir jāpiemēro vienādi noteikumi. Un eh, mēs vēlamies, lai komisija atskaitītos parlamentam par diskusiju rezultātiem par starptautisko grāmatvedības, grāmatvedības kodeksu. Tātad tas, mēs to pieprasīsim tuvāko sešu mēnešu laikā. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Tagad es došu vārdu ēnu referentiem. Jā, vēl daži nav ieradušies, bet tagad Šmita kungs no Aldas grupas lūdzu. You, Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, sākšu ar to, ka vēlētos pateikties pietikainenes kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Un eh, divi nelieli ziņojumi, ar kuriem es esmu nācis klajā, jūs jau teicāt, ka tie ir akceptēti. Runājot par finanšu transakciju nodokli, šeit būs problēmas un jau patiesībā ir Man radies iespējas, ka mēs balsojām par finanšu transakcijas nodokļa ieviešanu dažādos ziņojumos pagājušajā nedēļā. Zaļie iesniedz mutisko grozījumu un vismaz mēs no ALDE grupas to noraidījām, apgalvojot, ka Eiropas Savienībā ir jāuzsāk šis, šajā nodokļa iekasēšana, bet mēs tur zaudējām balsojumā. Un galīgais rezultāts bija tāds, ka kā jau šajā ziņojuma devītajā punktā ir teikts, tāda ir teksta redakcija. Es personīgi uzskatu, ka mums visiem nāktu par labu, ja mēs zinātu, kāds ir status quo un ko mēs kā komiteja par to domājam, jo katrā ziņā par šo nodokli tiek runāts arvien vairāk un tas kļūst arvien aktuālāks. Es pilnībā akceptēju jūsu argumentu, Sirpa, un tomēr es nezinu, vai mums vajadzētu mēģināt iegūt labāku rezultātu nekā komisija un parlaments saka šajā jautājumā. Varbūt, ka jūs varētu komentēt šo manis teikto. Uh, Pietikainēns kundze, es jums došu vārdu gala beigās, bet tagad es došu vārdu referentiem. Es vēlētos pateikt, ka Podematas kundze sagatavo šo ziņojumu, un mums būs uzklausīšana 10. janvārī. Tātad, kā jau es teicu, daudz kas šobrīd tiek darīts, un cilvēki mēģina noskaidrot paši savas domas un mēģina izveidot savu nostāju. Tātad eh, mēs runājam ne tikai par labu pārvaldību nodokļu lietās attīstības valstīs un jaunatīstības valstīs un tā. Bet eh, Svinburnas kundze, jūs tagad runāsiet? Svinburnas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir Kamal kunga teiktais, un ja jūs man ļautu, es mēģināšu to nolasīt, jo neesmu pat iedziļinājusies šajā ziņojumā. Kamala kungs pateicās referendē par atzinumu sagatavošanu un arī Ulli Šmitas kungam, kurš pieprasa lielāku caurskatāmību, lielāku caurskatāmību, lai nodrošinātu adekvātu uh, valsts sektora attīstību. Un, protams, ka ir jāveicina arī progresīvā nodokļu sistēmas izveidošana valstīs, lai tas ne, negatīvi neietekmētu iedzīvotājus. Mēs uzskatām, ka nodokļu bāzes palielināšana tomēr um, ECR uzskata, ka katrā valstī ir jāizveido vadlīnijas pārrobežu uzņēmumiem, un mēs uzskatām, ka šādas informācijas pieprasīšana ļaus uzņēmumiem izveidot nepieciešamos kritērijus, lai uzlabotu uzņēmumu vidi. Vairāk ēnu referenti iedevuši, ieradušies nav Lamberts kungs un Klūs kungs, un tagad tad es dodu vārdu Sirpai, pietikainens kundzei, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies, turpina pietikainens kundze. Atbildēšu Šmita kungam. Šmita kungam ir taisnība. Devītajā grozījumā, devītais grozījums ir tieši tāds pats, kā mēs pieņēmām plenārsēdē par finanšu transakciju nodu, par transakciju nodokli. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti adekvāts formulējums, ļoti adekvāta teksta redakcija, un, protams, ka mums ir jārunā gan mūsu grupas ietvaros, gan citu grupu ietvaros. Es tikai uzskatīju, ka ir godīgi apgalvot, ka mūsu grupa finansu transakcijas nodokļu ieviešanu noliedz, bet diskusijas turpināsies jo es uzskatu, ka būtu tikai adekvāti, ja būtu ziņojumos teksts būtu viens un tas pats finanšu nodokļu sakarā prieksēdētāji, jā. Tā kā mēs uh, turpinam darbu, tad būtu adekvāti zināt, kāds ir parlamenta viedoklis, un, protams, tad mēs diskutēsim arī par citiem, par citiem, eh, par citiem ziņojumiem, kuros arī runa iet par finanšu transakciju. Mr. Njok, would you like to speak on this report or not? You, you, you wouldn't. Okay, so uh, you, uh, obviously... Janga kungs, vai jūs runāsiet? Jā, bet jebkurā gadījumā pietikainēns kundze, jūs varat konsultēties ar sociālistiem, jo viņiem bija problēmas transporta dēļ šeit ierasties. Tātad komitejā balsojums par šo ziņojumu 8. novembrī, vadošā komiteja 9. novembrī un 2011. gada janvārī ziņojums tiks likts balsošanai plenārsēdē. Paldies, godātie kolēģi, paldies visiem, kuri izteicās, un tagad mēs pārējām pie Kazas kunga ziņojuma, tas ir ceturtais grozējums. Tā ir kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēmas izveidošana attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas panākumu ilgumu. Kazas kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, labu rītu. Mēs esam izveidojuši PVN sistēmu, kura patiesībā neatbilst modernam iekšējam tirgum un PVN ir neatliekami jāpārskata. Jautājums ir samērā sarežģīts un daudzslāņains, un mums ir jāuzsāk debatas, lai mēs mēģinātu izveidot labāko veidu, kā risināt šo jautājumu. Parlaments uzskata, ka ir pienācis pēdējais brīdis izskatīt šo jautājumu. Komisija ir apsolījusi un zvērējusi, ka tiks sagatavota zaļā grāmata, un e, grozījumi, kuri ir ieviesti, ir domāti debašu veicināšanai un uzturēšanai. Un e, es nedomāju, ka patreizējā momentā es varētu nākt klajā ar tālākiem grozījumiem. Uh, Ņemot vērā šā jautājuma politisko daudzslāņainību un vēsturi, es uzskatu, ka debatēs tiešām vajadzētu uzsvērt iekšējā tirgus efektīvu funkcionēšanu un nodrošināt PVN sistēmas funkcionēšanu, kas, vara, kas ļautu izvairīties no krāpniecības. Trešais un ceturtais grozījumi. Mums tiešām vajadzētu pieprasīt jaunu sistēmas izveidošanu, tāda sistēmas izveidošana, kas sāktu darboties pēc iespējas ātrāk. Šo iemeslu dēļ man nav nekādu iebildumu pret Tālera kunga iesniegtajiem grozījumiem. Paldies, katrā ziņā ziņojums problēmas nesagādās nevienam priekšsēdētāji. Jā, ļoti skaidra valoda. Tagad dodu vārdu Tālera kungam, SND. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau Kazas kungs teica, šis e, ziņojums nav problemātisks. Es atbalstu Kāzas kunga paveikto un uzsaku viņa darbu. Mēs uzskatām, ka būtu tikai adekvāti turpmākajam periodam piemērot arī patreizējo minimālo PVN likmi, tas ir 15%. Tas nodrošinās arī juridisku drošumu. Vēlētos uzvērt to, ka iekšējā tirgu vajadzētu izveidot vadlīnijas PVM sakarā. Lai mēs izveidotu adekvātu sistēmu līdz 2015. gada 31. decembrim, es iestājos par šādu ideju. Šobrīd parādās jaunas tendences fiskālajā krāpniecībā, parādās jaunas tendences iekšējā tirgu un tirgos kā tādos. Es vēlētos lūgt komisijai izvērtēt patreiz esošo realitāti un nākt klajā ar jaunu PVN stratēģiju pēc iespējas ātrāk, galvenokārt līdz šim 15. gada 31. decembrim. Šmita kungs no Alts grupas, priekšsēdētāji kungs pavisam īsi. Jūsu grozījums, Kazas kungs. Tātad jūsu ieteikums ir tāds, ka mums vajadzētu ātrāk strādāt. Jūs runājat par 13. nevis 15. gadu. Un priekšlikumā sākotnējais datums ir 15, bet jūs teicāt, ka jūs piekrītat tam, tāler kungs. Tagad jūs atkal atgriežaties atpakaļ pie tā, es nesaprotu. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, jo es uzskatu, ka mums ir jāpieprasa ātrāk rīcība. Jebkurā gadījumā es atbalstu jūsu sākotnējo priekšlikumu, tātad par ātrāku ieviešanu. Jebkurā gadījumā tas jau neko lielu nemaina, un tomēr es uzskatu, ka visu PVN sistēmu, ja mēs to varētu sakārtot pēc iespējas ātrāk, tas jau nāktu pa labu visiem īpaši Eiropā dzīvojošajiem patērētājiem. Bet, eh, Kazaskungs, es atbalstīšu jūs, lai arī ko jūs teikt priekšsēdētājiem. Eh, es nezinu, vai kāds kungs taisās atbildēt, bet es nedomāju, ka tas ir savstarpēji izslēdzoši. Tālāk kungs saka, ka vajadzētu kaut ko darīt līdz 15. gadam, bet es tagad došu vārdu kāds kungam. Nē, nē, nē, vispirms man ir jādod vārds Ašlī Foks kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis ir ārkārtīgi visiem saprotams ziņojums tiešos vārdos dalību valstīm, kuras ir vienojušās par minimālo PVN 15% apmērā, ir jātiek pagarinātam līdz 15. gadam, un es vēlētos pateikties Kazas kungam par paveikto, jo mēs ikvienā vārdā un zilbē atbalstam viņu izdarīto. Asājas kunga teiktais un Šmita kunga teiktais ziņojumu papildina. Es varbūt vēlētos mazliet parunāt par tāleru kunga iesniegtajiem piekto un sestajiem grozījumiem. Mēs uzskatām tiešām, ka komitejas apsolītais zaļā, zaļā grāmata PVN sakarā ir svarīgs dokuments, taču šodien mums ir jāpieņem lēmumi PVN stratēģijas sakarā. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka vienotā tirgus akts kurā runa neiet par nodokļiem, tur runa neiet nec par procentu likmēm, nec par struktūrām. Tātad e, vienotā tirgus aktā vajadzētu iekļaut šo PVN stratēģiju, un tas nākt par labu ikvienam. Prieksēdētājiem. Referentam vārds lūdzu. Paldies, saka Kazaskungs. Šmita kungam vēlētos atbildēt sekojošo. Pagaidīsim, kamēr tātad vispirms komisijai būtu jānopublicē viņu ziņojums, dokuments vai zaļā grāmata līdz 13. gada beigām. Tātad eh, tas, ko es pieprasīju, nevis PVN sistēmas izmainīšana, kas jau darbotos 13. gadā, bet gan, lai komisija nopublicē savu zaļo grāmatu līdz 13. gadam. Runājot par Tālerkunga grozījumiem. Tālerkungs apgalvo, ka līdz 15. gadam mums vajadzētu izveidot funkcionēt spējīgu sistēmu. Ja iespējams, protams, mēs pie tā arī strādāsim. Un tomēr es pateicos kolēģiem par atbalstu un tiešām ceru, ka pavisam drīz mēs par to varēsim balsot. Um, well, es tikai vēlētos atgādināt, ka mēs balsojam 9. novembrī un plenārsēdē. So, Paldies, kolēģi! Tā tad eh, mēs ļoti ātri ejam uz priekšu, lieliski, lieliski, un tagad pārējām pie apkārt kunga ziņojuma par valsts atbalstu nekonkurēt spējīgu ogļu raktuvu slēgšanas atvieglošanai. Lūdzu, vārds jums! Dankeschön, Frau Fūzits! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Jūs un arī kolēģi noteikti zin to, ka esmu iesniedz šo priekšlikumu 27 Septembrī komitejā es koncentrējies uz pāris grozījumiem komisijas priekšlikumā. Un termiņš iesniegt grozījums pāriem kolēģiem ir noticējis, tika iesniegti 72 grozījumi. Šajā parlamentā esmu jau ilgus gadus, un parasti ir tā, ja ir tik daudz grozījumu, tad parasti dokuments ir tāds strīdīgs jautājums, taču raugoties uz šo grozījumu saturu, var konstatēt, ka situācija nav tāda. Patiesībā no visiem šiem 72 grozījumiem tikai trīs dodās pretējā politiskajā virzienā nekā to ieteicējs. Tātad apmēram 70 grozījumi atbalsta šo virzienu, varbūt pat tā teikt iet tālāk, Vēlos īsi pastāstīt, censties pastāstīt, kas ir mana priekšlikuma pamats. Pamats ir tāds, ka ļoti uzmanīgi aplūko ietekmes novērtējumu, kuru komisija ir izstrādājusi. Un arī rūpīgi izskatīju attiecīgās komisijas komitejas atzinumu par šo nu, ietekmes novērtējumu, konstatēja, ka tur pilnīgi nav nekādas sasaistes. Un tas varbūt nav nemaz tik pārsteidzoši, ja mēs zinām, ka attiecīgais komisārs Almuņas kungs, kurš ir atbildīgs par palīdzību, ka viņš ir iesniedz arī citu priekšlikumu nekā to, ko gribēja lielākā daļa komisijas komitejas komisārs Almuņģa ir noteicis 2018. gadu kā gala termiņu, un tas saskan ar to, kas ir izstrādāts ietekmes novērtējumā. Un tas nozīmē, ka nav nekāda pamatojuma izvēlēties 2014. gadu kā gala termiņu, kā to vēlās daļa komisijas komiteja. Vienīgais iemesls varētu būt tāds, ka pašreizējā regula 2014. gadā beigs pastāvēt un tad jāuzsāk jaunā. Ir, protams, vēl daudz citu diskusiju iemesli, kas tika minēti un kurus nevar saskaņot. Uh, nu un tad ir parādījies šāds rezultāts. Un es atkal esmu atbalstījis Almuņas kunga priekšlikumu, un lielākā daļa grozījumu atbilst šim priekšlikumam. Otrs komentārs. Šis ir konkurentspējas uh, eh, dokuments, dokuments par atbalstu. Uh, Šeit runa ir par konkurenci, nevis par vides politikas jautājumiem. Par vides politikas jautājumiem mums ir jārunā attiecīgā likumdošanas jomā. Mums ir šāda likumdošana, taču šeit runa ir par pabalstiem, atbalstu. Un ja mēs pārtraukt sniegt atbalstu ogļu ieguvēji, un, un šķiet, ka tādējādi tiek atbalstīta vidas politika, jo mazāk izmeši tiek radīti, tad tā ir nepareiz doma. Ogļu ieguva ir ļoti svarīga nozara, jo oglis ir ļoti svarīga izaiviela tērauda ražošanai un citām nozarēm. Un otrs kļūdainais priekšsats ir tāds, ka var aizstāt oglis ar alternatīvām iespējām, taču tas neko neietekmēs izmešu ietaupīšanā. Tātad, principā, šie vides politikas aspekti, par ko es atbalstu arī attiecīgās likumdošanas jomās, manuprāt, tie nekādi nav jāņem vērā šajā konkurences spējas jomā. Un ir ļoti uzmanīgi jāraugās uz attiecīgā laika termiņa pagarināšanu. Uh, jo parādījās pāris argumenti, kuri nav saskaņoti ar atbalsta aspektu, taču es vēlos koncentrēties šo atbalsta aspektu. Un treškārt runājot par atbalstu vai konkurences spēju un konkurenci, ir tāds piemērs, kur pastāv viedoklis, ka mēs nevēlamies nekādu gala termiņu. Vēlos atgādināt, kom komisija iesaka 2014. gadu kā gala termiņu ražošanai un uh, iegūs vietas slēgšanai komisija vēlas 2018. gadu, taču visai regulai jādarbojas līdz 2026. gadam, lai varētu ņemt vērā ekoloģiskās un sociālās dabas uh, fineses. Un tad uh, tiek ieteikts arī nenoteikt nekādus gala termiņus, un pat ja tas ja to mēs vēlētos, to juridiski nav iespējams īstenot. Jo Eiropas kopiena tiesas eh, jurisdikcija nosaka, kas, manuprāt, arī ir ļoti labs arguments, un es atbalstu 2018. gadu, un tātad šeit ir noteikts, ka atbalstam jābūt degresīvā režīmā un ir jābūt noteiktiem laika termiņiem. Vienalga kādai regulai 2026. gads, manuprāt, arī ir tāds teorētisks skaitlis, jo atbalsts vienmēr ir ļoti konkrēts, kad tiek novirzīti publiskie līdzekļi kādā uzņēmumā, tāda kā pozitīva sankcionēšanu. Ja mēs iesakam 2014, 18 vai kā citi 20 gadu, kad ir pilnībā jāslēdz šī nozara tad vienkārši uzņēmumu nepastāvēs. Un tad arī nebūs atbalsts šiem uzņēmumiem. Un visi ekoloģiskās sekas, kas ir jāfinansē, lai tās novērstu, nu, tās tāpat būs jānovērš. Un iespējams, ka to nevarēs veikt ar atbalstu politiku, bet ar tirgus politiku. Un priekšpēdējais komentārs vairāk par vadību. Šerena Bolza kopā ar mani vērsās pie juridiskās komitejas un lūdza atzinumu par tiesisko pamatu. Vai komisijas izvēlētais tiesiskais pamats ir piemērots? Manuprāt, komisija izvēlējās 107. pantu, proti, ka atbalsts ir iespējams, ja padomi to pieņem, taču šeit nav pieminēts, ka mū, ar mums ir jākonsultējas padomu pieņēma lēmumu lūgt mūsu konsultācijas, taču tas e, ir atkarīgs no padomas lēmuma. Un mūsu priekšsatājs jautājums bija, vai mūs tāpat nav jākonsultē. Manuprāt, tas atrunāts 109. pāntā. nu, toreiz, kad runa vēl bija par Nicas eh, līkumu, tad bija dažādi numerācija, bet šajā gadījumā ir izvēlēt divi tiesiskie pamatojumi, divi paralēlie pamatojumi, un es pats esmu dalībnieks juridiskajā komitejā, un juridiskā komiteja saka priekšsēdētāji, jā, ka mums ir nepieciešams šis papildiesiskais pamatojums. Tas nozīmē, ka mums ir jādodas plenāru sesijā, uh, jāveic balsojums par tiesisko pamatojumu un tad tikai par pašu ziņojumu. Un noslēguma komite, eh, komentārs arī par šo procedūru. Mēs esam paredzējis profilaktiski sasaukt ēnu referentu sēdi, un tas ir diezgan sarežģīti saistībā ar mūsu kolēģu termiņiem. Es esmu kontaktējis, kontaktējies ar ēnu referentiem, un, manuprāt, mums nevajag jaunu formulējumu izstrādāt, bet mums ir jāizvēlās, kuru priekšlikumu mēs izvēlēsimies visā šajā 70, 80 grozījumu kaudzē. Un patiesībā nav būtiski, vai mēs ņemam A, B, C priekšlikumu. Esmu gatavs arī atsaukt zināmas priekšlikumus, ja tādējādi varu izdarīt kādu pakalpojumu kolēģiem, kur ir iesniegušos priekšlikumus. Nu, par to nav runa. Un mans priekšlikums, par ko jau runāju ar vairākiem ēnu referentiem, ir tāds, ka tā kā mēs nevēlamies jaunu formulējumu, un tā kā gandrīz 95% no grozījumiem atbalsta manu nostāju, tad es iesniegšu priekšlikumu par balsošanas vadlīnijām un nodošu to ēnu referentiem tālāk, kā mēs varam izteikt savus komentārus, un tādējādi arī mēs varētu rast kompromisu. Vēl vēlos piebilst to, ka šī kompromisa iegūšana, nu, kompromisu nevarēs panākt visā komitejā, jo pastāv tomēr diskusijas starp 2013, 14, 18 un 26 gadu. Nu, šeit nav iespējams panākt kompromisu proti attiecīgās dalībvalstīs tas nozīmē vai nu bezdarbs iesaistītajām personām vai nodrošināts darbs. Tātad kāds te kompromiss mazliet bezdarbnieks vai vairāk bezdarbnieks, nu tādas lietas nepastāv, tādēļ ir jāizvēlās konkrētas lietas. Taču tas vairs nav tik ļoti pro problemātiski, ja mēs pieņemam kādus pamatprincipus un tādēļ arī ēnu referentu sēdi rītdienu es negribētu sasaukt, jo visi nevar ierasties, taču vēlos jums priekšsēdājas kundze pastāstīt, kāda ir šī situācija, jo mums bija attiecīgi priekšdarba, bet nu tagad tiek kļuvuši lieki. Paldies! Okay, well, thank you very much. I think that was a very clear and... Um... Paldies! Paldies uh, par to, ka iepazīstinājāt ar to, kas šeit notika. Tagad vēlētos dot vārdu Ingveldas kundzei, kas ir ēnu referenti pirmajai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, runāšu lakoniski. Alde vēlētos atbalstīt komisijas sākotnējo priekšlikumu. Tas nozīmē, ka mēs nepiekrītam Rapkai kunga izteiktajiem priekšlikumiem, un līdz ar to pēc definīcijas mēs jau neatbalstīsim nevienu no jūsu grozījumiem, jo tie iet vēl solīt tālāk nekā jūsu ieteiktais teksts. Atcerēsimies, ka pasauli nemainās stundas laikā. Tā nav problēma, ko mēs apzinājām tikai pagājuši, tikai vakar. Par to ir runāts gadiem, es pat gribētu teikt gadu desmitiem. Sektoram bija pietiekami ilgs laiks, lai paši sagatavotos un veiktu nepieciešamās reformas, un ir tādas valsts, kur tas jau ir noticis. Es nezinu, ka mums vajadzētu uh, uzlikt sodu tām valstīm, kuras ir adekvāti darbojošās. Vēl jau vairāk ekonomiskās krīzes laikā būtiskus budžeta apcirpumus mums vajadzētu pamatīgi izvērtēt. Un vai tiešām mēs vēlamies maksāt par pagātnes kļūdām, par pagātnes problēmām, un vai tiešām mēs vēlamies ieguldīt eiro nākotnes izaicinājumiem? Ja jāizvēlās starp vienu vai otru, tad Aldi izvēlas pēdējo ceļu. Šā iemesla dēļ mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, kaut arī mēs uzskatām, ka tas jau pats par sevi ir kompromiss, mēs vēlētos redzēt tajā ko vairāk, jā, bet mums šis komisijas priekšlikums ir pieņemams kompromiss un tā. Prieksēdētāji, paldies, Kluterkungs, gos grupas vārdā. Jā, dankašan. Jā, ich. Lielas paldies. šeit vēlos izteikties citādāk nekā iepriekšējā runātāja. Šeit vēlos atbalstīt Benharda Rapkai kunga nostāju. Es atbalstīju 2020. gadu, taču man nebūtu problēmas atbalstīt 2018. gadu, un Benhards paskaidroja, kādēļ viņš ir izteicis šādu priekšlikumu, tādēļ no manas puses nav nekāda problēma, un varu atbalstīt arī priekšlikumu atteikties no ēnu referentu sēdes. Runājot par 2018. gadu kā gala termiņu, vēlos paskaidrot, kas notiek Vācijas Federatīvajā republikā, jo Vācija, Spānija tieši tiek skai, skarta šajā gadījumā, un Vācijā pastāv vienošanās starp ogļu rūpniecības nozari un valsti, un tika panākt vienošanās, ka 2018. gadā šis viss process tiks noslēgts, par to vienojamies 2006. gadā un tika noteikti astoņu gadu posmi, tad 2002. gads un tā tālāk. Un raugoties šo situāciju, būtu labi, ja mēs nepieņemtu agrāku datumu, nebūtu tāda uzticama politika. Un vēl viena lieta, ko uzskatu par svarīgu un kur vēlos norādīt, šeit piekrīt Aldei, ka ogļu ieguva nevar paraut, aplūkot tikai no konkurences eh, aspektu konteksta. Ogles ir ilgspējīgas izēvielas. Un nākotnē nav paredzams, ka petroķīmijas jomā ir iespējams aizstāt šos elementus. Šeit ir nepieciešama garantijas ir jāpatur iespēja ogļu ieguvas vietām. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Mēs nedrīkstam aplūkot šo ieguvas industriju tikai tādā uh, aspektā, kā ogles tiek sadedzinātas un tādēļ mēs iegūstam enerģiju. Jā, šādā veidā ogles vairs nevajadzētu izmantot, vajadzētu atrast citas uh, iegu, enerģijas iegūs iespējas, taču pilnībā slēgt šīs ogļu iegūs vietas, to es neatbalstu. nu, ogļu iegūves rezervas tiek um, lēstas, ka vēl pietiktu 500 gadiem un tā tālāk, un tas ir jāņem vērā, un ka ogles var izmantot arī citās nozarēs. Paldies! Mr. Langen, for the PP e group. Jā. Langen, kungs. Für die, uh... Paldies. Pats, Eiropas tautas partijas grupas vārdā gribu teikt, ka es pilnībā atbalstu kolēģi Rapkai ziņojumu projektu, tur daži viedokļi atšķiras, to mēs arī savā starpā noskaidrosim, bet es pirms gribēju teikt paldies referentam. Viņa priekšlikums uh, ir apkopots kompromisus, iesniegt nozīmētu, ka mans ieteikums paprašanātos 2020. gadu šajā kompromisā neparādītos. Es būtu gatavs arī sadzīvot 2018. gadu. Un, uh, Politiskā grupā arī var to pamatot un argumentēt. Es domāju, vissvarīgākais punkts šajā kopīgajā ziņojumā ir, kā pirmkārt, runa ir par konkurences jautājumu. Tas ir tīrs konkurences jautājums, kuru komisija pieņem lēmumus, un attiecīgais komisārs Almunija, viņš ieteica 2018. gadu pamatoties uz ļoti precīzu zinātnisku pamatotu pētījumu. Kādēļ gan komisija to nav pieņēmusi un pārņēmusi? Es, godīgi sakot, to nesaprotu. Manuprāt, tas ir tādēļ, ka šajā priekšlikumā uh, nebeiz pamatojumi šajā priekšlikumā tiek runāts par klimata aizsardzības eh, jautājumiem visos iespējamos apsvērumos un arī tekstā pašā normatīvā daļā tur ir eh, runa par klimata aizsardzību, bet īstenībā tā ir konkurences eh, jautājums. Ir runa par to, cik lielā mērā tik, var tikt izmantoti dalību valstu līdzekļi, lai sasniegtu sociāli pamatotu attiekšanos šādu, šādu sociāli mīkstinātu e, iziešanu no, š, no šīs enerģijas ražošana. Šajā arī ekonomikas komitejā bija arī lēmums, kas bija vienprātīgs, e, kas ņēma vērā arī attiecīgā konkurences komisāra pamatojumus, visus kritiskos jautājumus. E, Pagašu, es jau 16 gadus esmu šajā komitejā. Un, Pēdējos gados arī tie jautājumi, kas ir bijuši dalībās līmenī sarežģīti, ir piemēram arī par krājkašu um, um, rezervu jautājumiem. Uh, Visi jautājumi, gan arī konkurences aspekts, gan arī ietekmes novērtējums uh, no Almuņas kundzes uh, puses, to visu var pieņemt un to visu var plaši atbalstīt, bet mans priekšlikums neiet pāri tām, nepasniegt šis robežs, bet pateikt viņiem, jā, mēs pieņemsim tavu pētījumu, mēs esam gatavi arī attiekties no vēl papildus uh, pārbaudēm, ja būs 2018. gads, un tad līdz ar to būs 8 gadu pārējais periods, un starp citu. Uh, arī jautājums par klimata nozīmīgumu. To var arī izrēķināt arī detalizēti, jo ogļu ieguves vietas, kas šodien ir, viņi jau saņems importa ogli, tā ka šis klimata jautājums īstenībā ir pakārtots jautājums vai kā importētas ogles no Kanādas, no Austrālijas, varbūt no Polijas, tur tiks izmantotas, tas ir uh, pakarots jautājums, atbildot jautājumu par klimata nozīmīgumu. Šīs uh, stācijas jau neslēgs tādēļ, ka uh, tiks noraidīta kā, kād, uh, kādas Vācijas uzņēmuma prasības, kas būtu sociāli pamatojas. Es to saku raug, nevis raugoties vienkārši no Vācijas aspekta. Mēs zinām, ka tikai dažas valsts izmanto um, ogles. Es gribētu aicināt eh, visus kolēģus eh, atbalstīt Rapkai kunga pieprasījumu. Uh, Mrs. Swinburne. Svinburnas kundze, paldies. Man ir burtiski pāris eh, komentāri. Diemžēl mans kolēģis nevarēja ierasties no politiskās grupas, bet tas pilnīgi noteikti sasaucās ar Langenkungu teikto. Uh, Komentāri, kurus mēs dzirdējām no Aldas grupas, jā, runa iet par konkurētspēju, runa iet par nekonkurētspēju, un lūdzu neaizmirsīsim to gala beigās. Un e, skaidram ir jābūt vienam. Patreizējā teksta redakcija ziņojumā mēs to varam atbalstīt, un tomēr mēs uzskatām, ka vienmēr vajadzētu runāt par konkurētspēju, un to nevaram aizmirst nevienā gadījumā un nekad. Prieksēdētāji. Is that right? Sorry, I haven't seen eh, the committee before, yeah, no, I don't know your name. It's okay. Es atvainojos, ka es eh, neiz, jūsu vārdu neizmantoju pareizi. Paldies. Es, es gribētu runāt Spānijas sociālistu vārdā. Jā, mūsu komiteja ir saņēmusi uzdevumu strādāt pie šī jautājuma. Eh, tas ir uh, uh, mūsu kolēģis vairs nav Eiropas parlamentā, viņiem bija jāuzņemas ministra pienākumi Spānijā. Mēs atbalstām uh, ziņojumu, Rapkai kungs ziņojumu, tas ir ļoti labs, jo tas uzņemas atbildību. Un uh, šajā ļoti kritiskajā situācijā tas arī atbilst uh, ogļu. Uh, rautavas uzņēmumiem Eiropā. Tas bieži vien arī mūsu vienīgais enerģijas avots arī nedrīkst aizmirst. Tādēļ e, Spānijas sociālisti atbalsta ar apkārt ziņojumu, bet mums ir vesela virkne grozījumu, ko mēs esam iesnieguši. Mēs uzskatām, ka tie pasvītro arī atsevišķus detalizētus jautājumus papildus jautājums. Mūsuprāt, vajadzētu vairāk izmantot vietējo enerģiju un enerģijas avotu. vietējos resursus, dažiem tikai akmeņoglis kā um, rezerve, un to vajadzētu īpaši vēl pasvītrot, raugoties uh, uz uh, valsts atbalsta jautājumu. Otrakārt, ņemot vērā šīs premises, mums otrakārt vajadzētu pateikt, un Bernhards Rapkais arī jau to ir savā ziņojumā pateicis, to ņemot vērā valsts atbalstu vajadzētu turpināt, arī raugoties uz dažu kā nobriecies uzņēmumu konkurences spēju, kas varbūt eh, cieši šajos konkurences apstākļos. Tādēļ mums ir arī pētniecības atbalsts, ko mēs uzsveram vienā konkrētā grozījumā, proti atbalsts eh, pārējai uz eh, tīrām tehnoloģijām kalnrūpniecībā. Un turklāt vēl es gribētu arī uzsvērt un par apkai ziņojam arī vēl papildināt ka mēs šajā komitejā mums vajadzētu obligāti sasniegt kompromisu par termiņu. Mēs īstenībā būtu par 2020. gadu, bet varbūt, ka īpaši raugoties uz šo jautājumu, vajadzētu pateikt arī par sociālo dempingu jautājumu. Tur ir runa par vidas jautājumiem, par sociālajiem jautājumiem. Tas attiecas arī uz mūsu uzņēmumiem, kas ir konkurences uh, uh, apstākļos, uz citiem uzņēmumiem. Manuprāt, vajadzētu arī skaidri pasvitrot, ka mums ir nepieciešams arī strateģiskās rezerves, tieši arī tādēļ, ka akmeņogles ir eh, bieži vien arī piedara pie vieniem no da, tikai dažiem enerģijāvodiem, kas mums tiešām ir uz vietas, tādēļ mums vajadzētu arī minimāli atbalstīt akmeņogles un uh, raudzieties arī, kas notiek nevis vienkārši ar slēgšanu, bet kas notiek ar strateģiskām rezervēm, jo kāda kārnulīcijas uzņēmums tiek aizslēgts, tas ir cieta, tas notiek uz visiem lēkiem. Nevar jau kārnulīcijas uzņēmumu atkal atvērt, varbūt, ka nevajadzētu visus aizslēgt, kas uh, pamatojas uz šo akmeņu ogļu rezerves strateģisko nozīmi. Okay, um, uh, I, I... Uh, es nevēlētos nākt klajā ar tātad Es arī piedalīšos šajās debatēs, jo tā kā man tika lūgts vadīt šo sēdi tikai šorīt no rīta, es varu piedalīties debatēs ne kā priekšsēdētāja, bet kā runātāja. Apkopojot visu šeit dzirdēto un runājot par to, ka mums ir nepieciešams gan atbalstīt kalnračus, gan arī varbūt viņus pārmācīt, tātad mēs jau ļoti daudzas reizes esam izskatījuši šo jautājumu, bet konkurences politikas ietvaļu, ietvaros ir ārkārtīgi daudz piemēru fosīlās degvielas ražotāju vidū. Rapkai kungs, es vēlētos pateikt, ka parlaments ir pieņēmis politiku klimata izmaiņu novēršanā. Es saprotu, ka jums varbūt ir nedaudz cita metodoloģija. Langan kungs, nepārtrauciet mani, jo es tagad runāju. Un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par e, normālu laika termiņu. Rapkai kungs, es e, varbūt būtu gatava piekrist agrākam termiņam, ja jūs piekristu neizsvītrot atsauci uz klimata izmaiņām. Un e, spāņu kolēģi teica, ka mums vajadzētu varbūt runāt par finansiālo atbalstu, kas ļautu pāriet pie tīrākas enerģijas, jo, protams, ka runa gala beigās iet par klimata izmaiņām. Atkal atgriežoties atpakaļ pie konkurences politikas, ir ārkārtīgi svarīgi, lai finanšu atbalsts, ko mēs sniedzam kalnraktuvēm pārskatāmā nākotnē, neizkropļotu konkurenci un e, nenāktu par sliktu tām valstīm, kurās nav šāds valsts atbalsts. Un patiesībā tas arī ir konkurences uh, ziņā, kā mēs eh, atbalstam tīras vai netīras enerģijas ražošanu. Bet eh, šā iemesla dēļ, kā jau es teicu, es būtu gatava izskatīt racionālā veidā, kā mēs varam to atrisināt. Protams, ka es negribu atņemt cilvēkiem darbu un maizi, un tomēr runājot par šāda veida priekšlikumu, tātad par ogļraktuvi slēgšanu, un runājot par to, kā tad mēs viņus varam neslēgt un kā tas viss sasaucās ar konkurētspējas politiku. Es nezinu, vai tas būtu no ekonomikas viedokļa loģisks risinājums un vai šāda politika varēs ilglaicīgi darboties, un tomēr, kolēģi. Uh, Mums ir jārod kompromiss. Es nezinu, vai mums izdosies runāt par konkrētu laika grafiku, un tomēr es tiešām ceru, ka referents un arī ēnu referenti izskatīs šo jautājumu un nevis svītros kaut ko, kaut kādas atsaucas, teiksim, atsaucas uz klimata izmaiņām un uz to, ka ogrektuvas ir jāslēdz. Agrāk vai vēlāk mums tās būs jāslēdz. Katrā ziņā politika mums tam ir jāizstrādā, un tad mēs varam runāt par slēgšanu. Paldies! Un tagad es dodu Nē, tagad es atkal esmu priekšsēdētāji, tagad es dodu vārdu apkaikungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Tagad gribētu uzrunāt jūs kā komitejas locekli. Nevis kā priekšsēdētāji. Jūs teicāt, ka jātiem jābūt ir racionālam, kas, ko tas nozīmē, ko to saprot. Ja mēs runājam par datiem un ja mēs runājam par to, kas ir skarti, gribētu vienu lietu pateikt vēl skaidri. Tas, ko jūs teicāt, ka tam visam ir nozīmība klimata jautājumos. Protams, ka jebkāds uh, enerģijas ražošanas veids, protams, ka tas ir klimatam svarīgs, par to jau neviens nešķrīdas, bet pateikt, ka akmeņu ogļu uh, prasīja, uh, uh, tad, ja tās neņems vērā vai Rumānijā, uh, Un ja to visu izbeigs Spānijā un Ungārijā, tad, eh, manuprāt, tās ir valstis, kas tur ir iesaistītas. Tā jau nav tikai viena valsts, kas tur būtu skārta. Tad es no mana viedokļa raugoties, no manas pieredzes runājot, var teikt, ka tas vienkārši, ka katrs kilograms akmeņu ogles, kas netiks iegūtas, eh, tad no trešajām valstīm akmeņu ogles tiks ievestas. Un līdz ar to nebūs nekāda efekta CO2 eh, jautājumā, izmešu jautājumā. Tas vienkārši ir jāzina var vienkārši runāt, vai to varbūt eh, pateikt apsvērumā. Tad jau arī apsvērumā vajadzētu teikt arī tas, kas jau ir tur iekļauts, bet arī kolēģis, eh, nu, te arī jau teica, proti, ka tas nav tikai jautājums eh, par izstarojumu. Tas ir jautājums par tehnoloģiju apgūvi, par resursu nodrošinājumu. Tas viss ir arī jāiekļaut tādā gadījumā, un tad vēl tur vajadzētu ļoti skaidri kolēģi Infelds kundze ogles var tiešām uzskatīt, ja grib, e, par pagātnes tehnoloģiju, bet tā tas nav, jo ogles pasaulē pieaugs to nozīmību, un tur neviens nevarēs tur izdiskutēt tā un mainīt notikumu gaitu. E, Pretēju naftai un e, dabas gāzē oglē ir daudz plašāka iedarbība. Tas, kas ir Ķīnā un citur, kas tur notiek, uh, mums uh, uh, nav nekāda liela jēga par to šeit, bet ja mums izdosies ar Eiropas tehnoloģijām ieguvē izmantot efektīvi jaunās tehnoloģijas un tās turpināt attīstīt, mēs nosakām tirgu pasaulē. Eiropas tehnoloģija uh, Eiropas rūpniecība ir vadošā pasaulē, un ja mēs to varētu arī attīstības valstīs ievies, mums ir ļoti labas iespējas tur, tad ja mēs tiešām būsim darījuši kaut ko klimata labā, lūdzu, neaizmirstiet šo jautājumu. Es labprāt arī gribētu vēl teikt, ka, ja jūs sakāt, ka netiek veikts darbs un reformas, ziniet, kolēģis kundze vienmēr ir uh, runa par to, nu no kādu līmeņu jūs raugāties valsts, kurā ar 200 tūkstošiem darba vietu ir uh, Eh, protams, ka tur daudz vairāk var sasniegt nulles līmeni nekā eh, valsts, kurā ir 600 tūkstoši darba vietu. Es par savu valsti varu teikt, es varu atcerēties, ka ogļu rūpniecība bija 6000 darba vietu. Un šodien tās vēl tikai 20 tūkstoši darba vietas. Protams, ka var teikt, nu brīnišķīgi, tie 20 tūkstoši jau arī vairs nav svarīgi, tur jau visus var aizsūtīt bezdarbā. Bet tas uh, radīs problēmas reģionālajās struktūrās, un līdz šim uh, Eh, šī slēgšana ir, bija tāda, ka tas bija sociāli mīkstināta, un to, tā ir arī jāturpē. Tas pat attiecas arī uz Spānijas uh, eh, okļu rūpniecību. Nākamajās dienās es būšu Spānijā un uh, paraudzīšos, kāda ir situācija tur, uh, paraudzīšos uh, vēl vairāk nekā man līdz šim bijis iespējas. Rīt uh, būs arī uh, ciemiņi no Spānijas, no ogļu rūpniecības, un es arī pats turien braukšu. Es vienkārši to nedaru tādēļ, ka. Uh, tas ir jautājums, kas nāk no manas valsts, ja es varbūt rīkotos pavisam savādāk. Es gribētu vēlreiz teikt, ka es uh, ieviesīšu atkal to, ko kāds ļoti labs eksperts ar saviem dienestiem, proti ar um, konkurences komisāru ir ieteicis, un es arī iešu vēl tālāk. Valsts atbalsts nedrīkst būt pārāk ilgo, ilgā periodā, ten ir jābūt arī degresīvi. Uh, Tādēļ e, arī šos grozījumus, protams, valsts atbalstām ir jābūt degresīvām, tām ir jābūt arvien mazākām. Tādēļ ir grozījumi, kas neies tādā virzienā, tie tos neatbalstīšu, un arī termiņam ir jābūt pāraugāmam. Es jau esmu teicis, ka Es jau 2002. gadā biju referents, es ļoti labi atceros, kādas toreiz bija debates, un es zinu arī, kā toreiz tas bija pamatots, kāda bija motivācija. Protams, bija arī eh, toreiz tik teikt, ja mēs jau ātri gribam no tā visa atteikties, bet jau toreiz bija tās pamatojums, ka mēs gribam mūžīgi, lai tas tā turpinātos, lai 2015. gadam, lai tas tā turpinātos, un es toreiz arī teicu, ka, ja Eiropas kopiena tiesa savā spriedumā saka, ka valsts atbalstam jābūt degresīvam, uh, tās nedrīkst būt arī neproporcionāli garas uh, laika periods, kas tiek atļauts, uh, kas toreiz, mēs toreiz teicam, ko nozīmē uh, neproporcionāli garš, ko tas nozīmē, ka nedrīkst būt tāds gads skaidrs, kas sastāv no diviem skaitļiem. Tas ir pārsklājums tādiem, mēs toreiz pieņem astoņus gadus. Sapcīt, tā ir parastā prakse arī raugoties uz citu finansiālo atbalstu, piemēram, par kuģi, uh, kuģi būves. Uh, rūpniecību. Tur arī tiek pagarināts, bet to nevar darīt mūžīgi. Tur jābūt ir kaut kādam konkrētam laikam, eh, kur, kurā par to visu pārdomāt, un atšķirība starp regulu, kas tagad beidzas, un regulu, kas tagad tiek sagatavota, ir tāda, ka uh, eh, regulu, kas tagad beidzas, nekur nav teikts, ka vajadzētu uh, uzreiz pārtraukt eh, subsidēto atbalstu, bet šeit es tā teikts, 2018. gadā patiešām būs beigas un cauri, un es arī to nemaz neapšaubu. Tikai viena norāde. Kurš ir konkurēt spējīgs, tas jau nebeigs iegūt. Priekšsēdētājs kundze, jūsu funkcijā kā šīs komitejas locekli es varbūt gribētu vēl pieminēt sekojošo. Jūs teicāt, kā tas viss būs jāmaksā atpakaļ. Bet, ja mēs paraugāmies, kā tas ir eh, parastajā finanšu atbalsta darījumos, piemēram, pārstrukturēcijas eh, atbalstā, tad jau uzņēmums kurš pēc tam, kas pirms tam nebija konkurētspējīgs un uh, ar atbalsta palīdzību, pārstrukturēšanas atbalstu, ir kļuvis konkurētspējīgs, viņam jau nav viss jāmaksā atpakaļ, kādēļ gan lai tur ieviestu nevienlīdzies principu. Es vienkārši gribētu jums paskaidrot manas pieejas filozofiju. Citādi es domāju, ka ir jādara tā, es uh, to esmu redzējis ar Intfeldas kundzi, tur patiešām var teikt, ka kas ir runa par lietas būtību, tur nav kompromisa iespējas Jo, ja es saku, viss, kas ir 2008, pirms 2018. gada gan Vācijā, gan Spānijā, gan Rumānijā, eh, tur, protams, būs bezdarbs, eh, cilvēki tiks atlaisti, tiks slēgt uzņēmumi, eh, citādi to nevarēs izdarīt. Citādi es varētu ēnu referentiem teikt, kā jau es esmu paziņojis, varētu izteikt priekšlikumu, kā ar atsevišķiem grozījumiem apieties. Manuprāt, mēs ļoti ātri varēsim par to vienoties. Paldies! Very... Infelds kundze dod vārdu jums, bet dikti īsi. Dikti īsi tiešām saka Infelds kundze. Jā, varbūt mums neizdosies vienoties politiskā plānā, un tomēr es neakceptēju argumentu, ka mūsu nostāja pati par sevi novedīs pie cilvēku atlaišanas no darba. Uh, Kā jau jūs teicāt, šis, šī jau ir septītā reize, kad mēs runājam par nekonkurētspējīgu ogļraktuvu slēgšanu. Kā jau es teicu, šī nav problēma, kas parādījās vakar pēcpusdienā tas, ka mēs pieļaujam tālāku brīža atlikumu brīdī, kad tiks slēgts ogļraktūs, es atvainojos, atvainošana, piedošana. Ja mēs tāpat runātu par banku sektoru, ja mēs gadu desmitiem subsidētu banku sektoru, tad kas tad notiks nākotnē? Tātad, ja mēs runājam par nākotnē konkurētspējīgām ogļraktuvēm, tad mēs nevaram tās subsidēt gadu desmitiem, prieksēdētāji. Jā, dzīves debatas. Un eh, nerunāsim tagad par finanšu sektoru, jo par to mēs runāsim tālāk Langenkungs, bet tiešām īsi, īsi. Tikai īsi komentārs. Subsīdija akmens oglēm ir zemāka nekā Uh, glābšanas uh, pasākums Nīderlandes ban bankai finanšu krīzes uh, ietveros vienai vienīgai pieejam, kas ir desmit gadus. Varbūt kā salīdzinājums ar banku sektoru nav īpaši labs, jo es teicu, jā, mēs subsidējam finanšu sektoru miljardu naudiņu apmērā, un es domāju, jā, ka gala beigās mēs ceram, ka tas viss atmaksāsies kaut tādā vai citādā veidā sabiedrībā. Ļoti labas debatas, 9. novembrī balsojam, un tagad es jā, un e, otrajā, re, otrajā plenārsēdē mēs par to balsosim plenārsēdē. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka referents centīsies rast kompromisu, lai rastu viņa priekšlikumiem atbalstu. Un tagad pārējām pie Stalojana kunga ziņojumu par direktīvu 98 šķērsvītra 78. Es tagad nelasīšu visus burtiņus, bet, un atsakot, e, direktīvu grozēšanu attiecībā uz finanšu konglomerātu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs šobrīd runājam par direktīvu, ar kuru tiks grozītas trīs citas direktīvas, kurās runa iet par finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību. Tātad 48. Eh, direktīva tiešām šobrīd bija domāta tieši finanšu konglomerātiem, un divas pārējās direktīvas, 98 un 87, Tajos runa iet par konkrētām vienībām, par konkrētām apdrošināšanas sabiedrībām, to idejām un nākamā. Patiesībā mēs šeit runājam par finanšu grupām, kuru biznesa modelis apvieno pakalpojumu sniegšanu un produktu pārdošanu dažādos finanšu tirgus sektoros. Mēs runājam par finanšu grupām, kurās ir investīciju fondi, ieņēmumu pārvaldes fondi, bankas, apdrošināšanas sabiedrības un līdzīgi. Tātad šī direktīva, ar kuru tiks aizvietotas trīs iepriekšējās direktīvas, tās nolūks ir kontrolēt risku, kas ir kapitāla pārvaldībai šādos kongrumenātos, un risks, kas ir saistīts ar grupas daudzveidību, ar to, ka ir interešu konflikti, konflikti, ka parādās arī tā saucamā uh, pārvaldība. Runājot par 87. direktīvu, kurā runa iet par uh, grupas uzraudzību, tā tika pieņemta, un doma bija pēc vairākiem gadiem šo direktīvu pārskatīt. Direktīva tika pieņemta otrajā gadā. Un pirms kāda laika Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu, ka šis pārskats tiks veidots divos etapos. Pirmajā etapā runa iet par mūsu patreizējo direktīvas priekšlikumu, uh, kurā runa iet par galvenajām tehniskajām neatliekamajiem risinājumiem, kas ir radušies konsultāciju rezultātā ar ieinteresētajām pusēm. Tātad ar apdrošinātājiem, ar banku sektoru mēs esam ņēmuši vērā gan banku sektorā strādājošo darbā pieņemšanu, gan tā tālāk. Un otrais etaps, kurš noslēgsies nākošajā gadā. Tur runa iet par tādu dziļāku analīzi, kurā runa iet par aptvērumu, par kapitāla izvērtējumu un līdzīgi. Visbūtiskākās izmaiņas, kas šajā direktīvā parādās, ir vairākas. Pirmā ir mēģināt izvairu, izvairīties no tā saucamajiem melnajiem caurumiem, kuri bija sastopami iepriekšējās direktīvās. Patiesībā jautājums bija tāds, mums ir priekšnoteikumi un arī mandāti uzraudzības iestādēm, bija gan mandāts, gan arī iespējas piemērot finanšu konglomerātiem dažādas akcijas un tomēr skatījums bija sektorālākas dabas. Sektorālākas dabas, jo, piemēram, banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmainīja savu klasifikāciju, jo viņu varbūt eh, kāda cita kompānija uz to pamudināja. Un eh, tad eh, šāda kompānija tikta nosaukta par dalīta kapitāla kompāniju. Un šajās direktīvās tiešām parādījās melnie caurumi, kurš uzraudzīs šos jaunos eh, dalītā kapitāla turētāja kompānijas. Un kā varētu uzraudzīt šāda veida apdrošināšanas vai bankas institūciju. Varas iestādēm bija iespēja uzraudzīt šādas sistēmas, bet, piemēram, bankām ir e, sava uzraudzība, apdrošināšanas sabiedrībām sava, un pie tam dalību valstīs tas atšķirās, un ja banka un apdrošināšanas sabiedrība izveido konglomerātu, kas tad notiek? Tātad mūsu nolūks bija nodrošināt labāku koordināciju, labāku saskaņošanu tam, kurš uzraudzīs šāda veida finanšu konglomerātus. Tātad konglomerātus, kuriem aktīvi bija gan banku sektorā, gan apdrošināšanas sektorā, gan citos finanšu tirgus sektoros. Uh, Tas bija pirmais. Otrais, otrā būtiskā izmaiņa bija identificēt šādus finanšu konglomerātus, un šeit būtiskākais nosacījums bija iekļaut jebkādos apstākļos ieņēmumu pārvaldības uzņēmumus. Jo patreizējās direktīvās bija iekļauta iespēja runāt par šādiem konglomerātiem, bet tas nebija obligāti. Pie tam nebija skaidrs, kādi kritēriji šādiem konglomerātiem tiks piemēroti. Vēl bez tam ir nosacījums e, sagatavot vadlīnijas tam, kā piemērot iespēju tā saucamajai atcelšanas opcijai, e, aizsardzības ir tāda veida opcijai dažādām idejām. Doma bija nodrošināt eh, liela riska finanšu konglomerātiem ļaut izvairīties, obligā, ļaut izra, izvairīties no citu supergrupu dominēšanas. Un eh, tiešām šis eh, izvairīšanās, šī izvairīšanās klauzula nedarbojās. Vēl bija arī citas izmaiņas, piemēram, definīciju atjaunināšana un eh, vienkāršošanas formula, kā aprēķināt konglomerātu kapitālu. Un, eh, kā jau jūs ziniet, mums ir izveidotas jaunas Eiropas institūcijas, piemēram, Eiropas banku institūcija, Eiropas eh, pensiju institūcija, Eiropas apdrošināšanas institūcija, un runājot par direktīvām, kuras eh, nodrošina finanšu konglomerātu papildus uzraudzību, Tātad mums bija nepieciešams runāt arī par šīm jaunajām Eiropas asociācijām. Uh, jo tikai tā mēs varam nodrošināt to, ka šīm institūcijām, šīm um, vienībām ir nepieciešamais mandāts veikt uzraudzību. Man ir izdevies uh, identificēt šā priekšlikuma pamatus. Kā jūs ziniet, mēs šobrīd strādājam maksāt nespēja divi direktīvas ietvaros, un eh, ir domāts, ka šie solvencija divi ir jāsāk īstenot dalību valstīs 12. gadā. Un mūsu direktīvas priekšlikumā netiek eh, veikta atsauce uz solvenciju divi, jo, protams, ka šai solvencija divi ir jātiek pieņemtai arī dalību valstīs, un arī komisijai tas ir jāiestrādā patreizējās direktīvās. Varbūt nedaudz par starpniecības aspektu, par to iekļaut vai neiekļaut papildus uzraudzības vienību. Problēma ir tāda, ka ja varas iestāde izlemj iekļaut vai neiekļaut, tad eksistē dažādi viedokļi par to. Un arī vajadzētu savietot kopā dažādu varas iestāžu uzraudzības mandātu. Padomē ir bijusi vesela virkne tikšanos reižu, jo padome jau šobrīd ir organizējusi vairākas sēdes šīs direktīvas sakarā. Izskatās, ka padomē problēma ar šo direktīvu nav. Man ir tacis zinā, tapis zināms sarunās ar pārstāvjiem no dalību valstīm. Ir vairākas dalību valstis, kuras padomē ir pieprasījušas pagarināt īstenošanas termiņu. Novembrī esmu apņēmies sadarboties ar ēnu referentiem, lai sagatavotu ziņojumu. Līdz novembra beigām. Priekšsēdētāji, paldies, Stolojana kungs, un tagad dot vārdu ēnu referentiem. Uh, SND grupas vārdā Skinnerkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlētos pateikties Stalijam kungam par ievedvārdiem. Ir ārkārtīgi patīkami dzirdēt jūsu komentārus, jo mums jau vēl darbs priekšā, un es tiešām piekrītu, tum, piekrītu jums, ka mums ir nepieciešams uzsvērt šajā ziņojumā vairākus momentus. Es atceros, uh, kāda bija milzīga sadarbība Eiropas līmenī apdrošināšanas, apdrošināšanu ziņā, tātad izveidot adekvātas un atsevišķas, atsevišķas apdrošināšanas vienības un nodrošināt to, ka cilvēkiem ir pieejami pakalpojumi. Tā ir pavisam ne sena vēsture, un visiem bija, visiem bija skaidrs, ka direktīvās nevienmēr ir iestrādāta adekvāta uzraudzība. Un eh, tas mums dārgi maksās, ja mēs adekvāti nespēsim uzraudzīt šos milzīgos konglomerātus. Jūs esat pieminējāt banku sektoru, apdrošināšanas sektoru, un es vēlētos uzteikt komisiju par to, ko tā ir panākusi izvērtējot 2002. gada re rezolu direktīvu. E, jā, un tomēr varbūt pašreizējā momentā vajadzētu nedaudz pagaidīt, lai redzētu, kāda būs šo jautājumu novērtēšana no komitejas puses. Tas nenozīmē, ka mēs neko nedarīsim, bet, kā jau jūs teicāt, visgudrākais un adekvātākais šobrīd ir finanšu, finanšu pakalpojumu sektorā šis te izskaisījums. Mums ir nepieciešams apkopot visu iegūto piedzi, pieredzi. Tāpēc uzskatu, ka parlamenta loma ir patiesībā izvērtēt iesniegtos grozījumus, un ja vien neparādās kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi bīstams, tad es uzskatu, ka mums tiešām vajadzētu piekrist komisijas ziņojumiem. Tiešām tas varbūt būs viens no tiem nedaudzajiem gadījumiem, kad mēs varēsim piekrist komisijai gandrīz pilnībā. Kā jūs teicāt, ir paredzētas vienas tikšanās, viena tikšanos rauns, kurā mēs runājam par mūsu lomu, jo mana loma finanšu pakalpojumu pakotnes uzraudzībā bija uzraudzīt to un sagatavot ziņojumu. Un starp dalību valstīm vajadzētu vienoties, ko darīt tiešā veidā un arī netiešā veidā. Un mēs, referenti, jau toreiz bijām viensprāts par to, ka vajadzētu izveidot kopīgu komiteju. Un tie noteikumi, kas no šīs finanšu pakotnes radīsies, manuprāt, būs kritiskā masa. To mums vajadzētu uzsvērt šajā ziņojumā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir tādas lietas, kuras e, sasauksies ar banku sektoru, apdrošināšanas sektoru, finanšu sektoru. Un e, šādā aspektā mums tiešām vajadzētu to daudz sīkāk izskatīt, un e, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs rīkojamies pareizi. Tas arī mum, no mums pieprasa stabilu finansējumu, bet ir jāsaglabā arī veselais saprāts. Tātad šīs trešā līmeņa komitejas darbs un arī nākotnē paredzēto aģentūru pieslēgšana varētu palīdzēt uzraudzībai. Es uzskatu, ka mums vajadzētu atvēlēt resursus un nākt klajā ar idejām šā darba pātrināšanai. Man nepatika dzirdēt baumas, ka tie, kuri strādā šo uzraudzības iestāžu izveidē un dzemdināšanā, nav viensprāts ar mums, parale, ar mums parlamentāriešiem mūsu centienos nākt klajā ar jaunām novatoriskām idejām industrijas glābšanā. Es tātad vēlētos sadarboties ar visiem, kuri eh, vēlas tiešām nodrošināt vislabāko iespējamo šā darba noslēgumu. Prieksēdētāji Giglkungs no Zaļo grupas. Thank you. Um... Paldies! Ir ārkārtīgi interesanti redzēt, ka beidzot pēc uh, astoņiem gadiem mēs runājam par Eupols. Es eh, piekrītu šeit izskanējušajam un arī tam, ka komisija ir nākas klajā ar būtiskiem argumentiem. Ir vairāk aspekti, kurus tomēr vajadzētu vēl izrunāt šādās, šādā sakarā. Vispirms ir vairāki momenti, kuri Piemēram, IBAN un OPA ir pieminēti, bet citi nē. Tā tad varētu būt tādas konglomerāta struktūras, kur vajadzētu runāt par trīs uzraudzības vienībām un nevis par divām. Skinnerkungs teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par vienotu komiteju, un mums ir jāuzsver tās loma. Šajā direktīvā tai būs būtiska loma spēlēšana, spēlējama. Mums diskusijas ir bijusi jau iepriekš, bet mēs nekad nenonācām pie secinājuma. Tagad mēs runājam par likumdošanu, un es uzskatu, ka šai komitejai vajadzētu spēlēt ļoti nozīmīgu, ja ne pat vadošo lomu jo nav loģiski dzirdēt un runāt par to, ka ir dalība valsts, kurās nostāja attiecās, atšķirās. Visbeidzot, es gribētu zināt par īpašo pasākumu sistēmu. Uzskatu, ka vajadzētu to iekļaut šās direktīvas ietvarām. Tie būtu būtiskākie momenti, par kuriem esam ieinteresēti, un, protams, ka uh, ir jāturpina strādāt tikpat radošā garā, kā mēs esam paredzējuši. Nākamā ir Svinburnas kundze. Nu, pamainamies! Um, Liels paldies! ļoti interesanti, taču runājot īsāk, var teikt, ka piekrītu, darbs ir veikts ļoti labs, ir ļoti labs pamats, lai turpinātu darbu. Un būtiski ir tas, ka šie konglomerēti un tajā strādošie uzņēmumi ir tā kā pirmais tāds tests jaunajai sistēmai, kā var uh, sadarboties kopīgā komiteja, un tādēļ ir jāuzsver šeit saturiski, ka kopīgajai komitejai ir jāstrādā ļoti labi un jāstiprina attiecīgo trīs iestāžu sadarbība. Jo, ja tas tā nenotiks, tad mums būs liels problēmas ar šo sarežģīto sistēmu. Mums ir nepieciešama šī kopīgā komiteja, lai varētu uh, novērst iespējamos trūkumus, un es pilnībā atbalstu Skinnerkunga komentārus. Un vēl mēs nedrīkstam šeit izslēgt esmu, jo ir trīs aut autori iestādes, un mums ir jānodrošina, lai visas trīs komitejas tiešām sadarbojas kopā un ļoti labā veidā, tā kā tas ir paredzēts šai kopīgai komitejai. Es domāju, ka tomēr pastāv kopīga vienprātība, kur mēs ejam. Labi, došu vārdu atpakaļ mūsu referentam, lai varētu atbildēt jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties ēnu referentiem un arī mūsu kolēģiem, kuri izteicās. Es piekrītu tai domai, ka ir jāstiprina kopīgās komitejas loma, kā arī pārējie priekšskungs tika pausti. Paldies! Labi, es domāju, ka mums ir projektu priekšlikums, kuru jāaplīko janvāra sesijā. Termiņi varētu būt februārī, balsojums 21. martā komitejā, un tad maijā plenārsēdē. Es domāju, ka mums ir diezgan daudz laika, lai varētu aplūkot attiecīgos jautājumus. Labi, tagad turpināsim mazliet agrāk nekā paredzēts darba kārtībā. Es nezinu, vai visi ir ieradušies. Tātad desmit minūtes ātrāk nekā paredzēts, taču mums tagad būs ļoti plaša ekonomiskās pārvaldības pakete, kur mums ir seši referenti un vairāk ēnu referenti. Un es mazliet bažos par to, ka mūsu referenti šeit nav nu ieradušies. Varbūt grupas varētu sazināties ar referentu birojiem un palūgt, lai viņi ierodas jau tagad, lai mēs varētu turpināt darbu. Okay. Yeah, okay. Well, So, colleagues, we, we will start at 11 because I just... Kolēģi, sāksim 11, jo vēl nav ieradušies referenti un arī ēņģu referenti. Visi 14 nav uz vietas. Tātad mēs bijām paredzējuši sākt 11 un visi uz 11 arī ieradīsies un dosim viņiem laiku visiem sanākt. Es redzu, ka Vartmanas Kūlas kundze ir ieradusies, Fejas kundze ir šeit, Ferreiras kundze, bet ēnu referenti nav gaidām. We have a couple, not all. Yeah, yeah. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, jo mums ir jāsāk. Mums ir tikai 19 minūtes, lai izskatītu ekonomiskās pārvaldības jautājumus. Kā jau es teicu, mums ir jāizskata seši ziņojumi, kurus ir sagatavojuši seši referenti un 14 ēnu referenti, un, protams, pārējie deputāti, kas vēlēsies izteikties. Es došu vārdu katram referentam piecas minūtes, uzņemšu laiku ar chronometru, tiešām ļoti strikti pieturamies pie laika, lai visiem būtu iespēja izteikties. Tad došu vārdu referentiem, eh, ēnu referentiem atvainojos katram pa trīs minūtēm, un pēc tam divo pusminūtes noslēgumā referentiem. Un tad, protams, ja kāds cits vēlēsies piedalīties debatēs, tad lūdzu. Vispirms dod vārdu Vartmanas Kols kundzei, un tas ir par grozījumu izdarīšanu budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanā. Lūdzu. Yes, uh, thank you. Um, uh... Liels paldies. Priekšsēdētāji. Parlamentā mēs šobrīd uzsākam likumdošanas projektu, mums ir seši priekšlikumi par ekonomisko pārvaldību, taču šis nav tāds sākuma posms, jo mēs jau esam darījuši ļoti daudz darba, īpaši Diego Feo ziņojuma ietvaros, kā arī Beres kundzes ziņojuma ietvaros. Tātad mēs nesākam no pilnīgas paltas tukšas lapas, mums ir kopīgas vadlīnijas, uz kurām varam balstīties. Taču šis process, kurā mēs šobrīd atrodamies, ir ļoti īpatnējs. Ja mēs lasām presē un raudzāmies uz darba grupas darbību, ir paredzēts, ka nākamajā, ir tāds veid, ka nākamajā mēs panāksim šo visu diskusiju beigas un ka viss būs noslēdzies. Taču, manuprāt, ir ļoti labi, ka visu politisko grupu priekšsēdētāji ir pauduši skaidru nostāju pēdējā plenārsēdē, jo līdz šim parlamenta rū, loma netika pietiekam ņemta vērā šo darba grupas procedūrās. Un tā kā tagad ir stājies spēkā Lisagons līgums, un kur ir koplēmuma procedūras, mēs esam uh, iesaistīt daudz vairāk. Mēs esam tikušies ar uh, referentiem, un mēs tiešām esam apņēmušies līdzdarboties šajās diskusijās un izstrādāt tālākās kopīgās nostājas. Tas ir labs sākums. Taču, ja mēs pilnībā gribam ieņemt savu lomu, tad ļoti būtiski ir pātrināt šo procesu īpaši sākuma posmā, jo šobrīd vēl nav skaidrs, uh, kāds būs uh, laika grafiks padomē. Taču jau paredzēts, ka decembra padomē darba kārtībā tiks iekļaut arī šī pakotne. Nav zināms līdz kādā mērogā, taču diskusijas par to notiks. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs arī pēc iespējas ātrāk varētu izsagatavot mūsu nostāju mūsu priekšlikumu projektus. Tas ir ļoti svarīgi. Un ka mums vajadzētu balstīties uz Feja un Beres kundzes paveikto darbu, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un, ja mēs palūkojamies uz šo pakotni kopumā, skatos, ka laiks jau skrien ļoti ātri, tad mēs redzam, ka stabilitātes un izaugsmas pakta stiprināšana, kā to iesaka komisei, tad jautājums, vai tas tiešām ir stiprināšana, vai tā ir efektīva stiprināšana, vai ekonomikas efektivitāte komisijas priekšlikumā īpaši runājot par profilaksi, vai visi šie pasākumi ir pietiekami spēcīgi. Mums ir ļoti, būs daudz diskusija ar padomu, taču, manuprāt, ir ļoti svarīgi šeit parlamentā strādāt pie tā, ka mēs vēlamies kopīgu kopienas metodi, ka mēs vēlamies sniegt spēcīgu lomu arī Eiropas komisijai šajā pakotnē. Ir ticis veikts daudz darba, taču pašos sākotnējos posmos, kur komisija var iesaistīties par to, vai dalībvalsts var vai nevar efektīvi rīkoties, uh, attiecībā uz īstermiņu un vidēju termiņu mērķiem, šeit darbībai jābūt ļoti efektīvai, ka šeit lēmumus jāpieņem ne tikai padomē, bet arī komisijai. Manuprāt, ļoti svarīgs jautājums parlamentam, pie kā jāstrādā, ir, kā tiks nodrošināt demokrātiskā leģitimitāte šajā pakotnē. Padomu uzsver, ka tā vēlas ļoti spēcīgu nostāju, jo padomu vēlas pārstāvēt dalībvalsts, taču mēs saredzam, un es, tos, es to saredzu, un tas ir attēls no, attēlots šajā ziņojumā, proti, ka jautājumi tiks politizēti, taču to mēs nevēlamies. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības komisijas loma ir stipra un ļoti svarīga. Uh, Taču viens jautājums ir arī par to, kā var uzraudzīt šo komisijas darbības, un tas šeit nav atrunāts, vai mums ir nepieciešama kāda speciāla eksperta, kas pāraudzīs komisijas darbu, kāds būs padomas un regulas uh, lomas atsevišķos gadījumos vai arī vispārīgi. Tas viss mums ir jāizdiskutē turpmākajās nedēļās un mēnešos. Vēl ir ļoti svarīgi, kas ir parādīts arī pārējos ziņojumos, proti kā nacionālā līmenī tiks nodrošināta stabilitātes un izaugs paktu uzraudzība, vai ir pietiekami spēcīgas institūcijas nacionālajā līmenī šim darbam un kā stabilitātes un izaugs pakta kritērija tiks transponēta nacionālajos politiskajos vai likumdošanas procesos. Tie ir būtiski jautājumi. Es skatos, ka laika man vairs nav. Tātad noslēgumā runājot ko es vēlos teikt un arī ko citi vēlos teikt referents. Mēs tiešām vēlamies uzklausīt jūsu komentārus šajā sēdē un arī vēlāk, ja nepietiek laika, vai nu izmantojot ēpastu vai kādā citā veidā, jo tādējādi mēs eh, daudz pastiprinātāk varēsim cīnīties par savu lomu. Paldies! Eh, Vartmans Galskunds nevēlējās pārtraukt, jūs tiešām minējāt ļoti svarīgus jautājumus, taču lūdzu vēlos jūs lūgt izteikties, iekļauties savā laikā, jo vēlos, lai visi var izteikties. Fejo kungs. Jūs nodarboties ar budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu savā ziņumā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sākt ar to, ka vēlos uzsvērt parlamenta tam saņemto uzdevumu. Šis uzdevums ir grūts, taču tas ir realizējams. Par spīti dažādajiem viedokļiem, dažādos jautājumos, attiecībā uz uzraudzības pakotni, un mums bija arī ziņojums par ekonomisko pārvaldību. Šajos gadījumos mēs pierādījām, ka varam pieņemt kopīgu, spēcīgu nostāju, un tas ir ļoti būtiski. Un tas ir ļoti būtiski, pat ja pāris lietas tiek aizmirsts, jo, piemēram, padomas dokumentā nav pieminēts padomas viedoklis. Tas, manuprāt, ir īpatnēji. Taču mūsu politiskā nostāja, mūsu pilnvaras attiecībā uz šiem ziņojumiem noved pie tā, ka tiks ņemts vērā arī mūsu viedoklis par šiem jautājumiem. vēlos apsveikt to, ka šie ziņojumi tiek sagatavot tādā pakotnē, jo tie ir saistīti. Tie daļai pārklājas, un tas nozīmē, ka par spīti dažādajiem viedokļiem mēs varam atrast kopīgu nostāju, un tas ir daudz būtiskāk, jo politiski raugoties šis jautājums ir ļoti jūtīgs. Tātad mans uh, ziņojums attiecas uz regulas 1467 līdz rītra 97 grozījumi, grozīšana attiecībā uz pārmērīgu budžeta deficīta novēršanas procedūru. Šī regula tika izstrādāta 90. gados, tā tika arī pārstrādāta, un tagad atkal ir jāpārskata. Iesniegtie grozījumi ir ļoti dažādi. Daļai tie ir formāli, Proti ir jaunais līgums. Taču ir grozījumi, kas attiec uz saturu. Īpaši, kad runa ir par šīs regulas piemērošanu ne tikai uz deficīta jautājumu, bet arī uz parādu jautājumiem. Šeit tiek pielāgot stabilitātes un izaugsmes pakts saskaņā ar pašreizējiem valsts budžeta deficītiem un attiecīgiem ierobežojumiem. Ir paredzēti vēl citi grozījumi, kas attiecas uz labāku informācijas nodrošināšanu no dalībvalstu puses, kad runa ir par deficītiem. Ja deficīts pārsniedz 40% no IKP, tad dalību valstīm ir attiecīgi jārīkojas, lai samazinātu šos skaitļus, lai ikgadēji sasniegt labākus rezultātus. ja ir pārmērīgs budžeta deficīts. Tad ir jāņem vērā arī attiecīgie vietējie faktori, runājot par nominālajām vērtībām, tās arī tiek ņemtas vērā un dažādie riski Ši, šie visi jautājumi tiek īpaši uzsvērts stabilitātes izaugsmas paktā, un parlamentam ir jālēmj, vai ar šiem punktiem pietiks, lai attiecīgi tik ņemts vērā izaugsmas aspekts, un galvenais jautājums ir, vai uzsvers ir stabilitāte vai izaugsme. Tas viss būs no, no manas puses. Paldies! Fejā kungam saka priekšsēdētāji tagad mums eh, Ferreiras kundze runās par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu. Lūdzu. Liels paldies! Līdzinējie runātāji jau norādīju uz to, cik būtiski ir uh, parlamenta loma, cik būtiski ir parlamenta loma. Ļoti daudzos šajos dokumentos parlamentam pienākas attiecīga loma iesaistītos likumdošanas procesos, procesos, un tas viss ir jāparāda arī publiski. Ir jāpasaka, ka viss process nevar tikt noslēgt, neiesaistot parlamentu. Un vēl viens aspekts, kas tika pieminēts. Tāpat kā citos jautājumos arī šeit pastāv interese panākt uh, vienotu, kopīgu, skaidru parlamenta nostāju, neraugoties uz dažādajiem viedokļiem, kas mūsu starpā pastāv, kas pastāv dažādo politisko virzienu vidū. Taču es domāju, ka mums izdosies panākt vienotu, skaidru nostāju, un tas ņems vērā kopienas un pilsoņu intereses. Runājot par dokumentu, kur esmu referente, Šis ir saistīts arī ar citu ziņojumu, ko attiecas koplēmuma procedūra. Tātad pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšana, kur Har Karls Haglunds ir referents. Proti makroekonomisko nelīdzsvarotību nevar aplūkot izslēdzot sankciju sistēmu. Šis jautājums ir jauna tēma. Un atšķirībā no tā, ko teica Diego Fejo par stabilitātes un izaugsmes paktu, uh, Šī ziņojuma sakarā notika dažādi pārstrādes pasākumi attiecībā uz budžeta deficītu kontroli un ar to saistītajām sankcijām, taču runājot par manu ziņojumu, galvenais uzsvars ir likts uz makroekonomisko nelīdzsvarotību, izsakošanu, uzraudzīšanu dažādējo, dažādo dalību valstu tautsaimniecībās un Karla Haglunda ziņojumā runa ir par īstenošanas pasākumiem, ja pastāv šī makroekonomiskie disbalansi. Līdz šim bija ļoti daudz ieteikumu atsevišķos institūciju dokumentos, kur norādīja arī uz nepieciešamību uh, uz galveno ekonomikas politikas vadlīnijām, un 2008. gadā Eirogrupa pieņēma lēmumu veikt intensīvāku novērošanas procesu konkurētspējai Eiropas telpā, un 2010. gadā Eiropa padome vēlējās, lai tiktu īstenot efektīvāka uzraudzība Parlamentam ir Fejā un Pēreses ziņojums, un tajos ir atsauc uz makroekonomiskajiem disbalansiem. Tādēļ pastāv vēlme daudz konkrētāk izpētīt šo nelīdzsvarjotību iemeslus un ņemt vērā tādus aspektus kā nodarbinātība, kas ir jāņem vērā šie ir būtiskākie jautājumi Fejā un Beres ziņojumos. Šajā ziņojumā mēs galvenokārt vēlamies noskaidrot, kas ir makroekonomiskie nelīdzsvarotības aspekti. Komisijas priekšlikumā vairāk attiec uz turpmāko laika posmu, kur ir jāprecizē, kā radušies šie disbalansi. Tātad jāizveido tādas kā reģistrs, kur ir noteikti konkrēti kritēriji, taču kuri netiek konkrēti nosaukti. Un parlaments vairākas reizes ir lūdzis, lai tiktu ņemts vērā nodarbinātība, nabadzība, bezdarbs, taču komisija vēl nogaida. Viņa vēlas, lai tas viss tiek uzskaitīts vēlākā laika posmā pie atsevišķiem indikatoriem. Taču, manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums. Mums ar to parlamentā ir jānodarbojas. Vēl viens jautājums ir ātra pārēja uz īstenošanas pasākumu posmu. Tātad papildus stabilitātes un izaugsmas paktam ir jāveic attiecīgs pāraudis, un tam visam jābūt saskaņotam kopējā paketē un jāņem vērā katras atsevišķās dalībvalsts situācija. Tas ir ļoti būtiski. Par ko runās arī kolēģis Karls. Paldies, Ferers kundze! Dod vārdu Silvijas Gulārs kundzei par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu Eirozonā. Euh, Paldies, priekšēdētāji! Labrīt visiem! Es ļoti priecājos, ka šodien notiek pirmās diskusijas par šo jautājumu jo, manuprāt, tas interesē visus deputātus, ne jau tikai šeit ekonomikomitejā, bet arī eh, pāri citus. Un es domāju, ka mēs esam ļoti lielu atbildību nesam. Mēs uz, uzrauga gan tirgi, gan uh, pilsoņi varbūt tieši apgrieztā uh, kārtībā, jo tieši pilsoņi raugās mums uz pirkstiem. Mēs nevaram atļauties uh, izdarīt kļūdas. Sistēma ir jāuzlabo. Priekšlikumi, kas nāk no komisijas, kas šeit ir iesniegti, ir uh, pareizā virzienā. Tur ir veikts ļoti labs uh, sākotnējais darbs, it īpaši tādēļ, ka komisija uh, norāda uz disciplīnas problēmu un uzsver, ka atbildība ir jāuzņemas. Elīza jau arī norādīja uz to, bet uh, tas ir vēl tālākajošāk. Tur ir runa par makroekonomisko līdzsvaru trūkumu. Korīna un Diego, Diogo norādīja, kādu iepriekšēju darbu veikusi šī komiteja. Tas viss ir pareizi, bet tomēr atļausiet man izteikt uh, eh, sākotnē komentāru. Kad mēs radījām eiro, tad mēs nepadomājām par to, uh, ka uh, šī visa tēma ievilksies. Uh, tagad ir valdības, kuras saka, jā, mēs gribam kaut ko turpināt, kas sākotnēji īstenībā bija plānots uz konkrētu laiku. Vai tas ir labi vai slikti? Šis jautājums mums ir jāuzdod. Uh, vai mēs eh, šeit argumentējam tādā blokā, vai mēs to visu paplašinām, un varbūt mēs uh, gribam to visu uh, rakstiski papildināt, vai arī pāriet uz citu, ko mēs nedrīkstam uh, maldināt pilsoņus. Mēs nevaram vienkārši uzlīmēt kaut kādu etiķeti virsū par noteiktu kārtību, kas īstenībā ir bijusi tikai koordinācija, koordinācija nacionālajiem budžeta pasākumiem. Tik ilgi, kamēr runa tikai par to, ir eh, runa par jautājumu, vai lēmumi tiek pieņemti automātiski vai tā pēc nejaušības principa. Ideālā gadījumā eh, tas nebūtu automātisks regulējums. Mēs esam politiķi, mums ir tagad tāda izjūta, un tā mums ir jāparāda, kā rīkoties bet reizēm ir tāds iespējas, ka politiķi nemaz to visu nevēlas. Ja mēs paliekam pie koordinējošās sistēmas, pie koordinācijas sistēmas, ja mēs to gribam, tad mums būs vajadzīga vairāk automātisma. Tas arī ir jāpaskaidro. Mēs neesam pār lielāku automātismu, jo mēs, mums ir tāda dīvaina gaume, bet tādēļ, ka viens nosaka otru un izraisa otru. Mums šeit ir jāpieņem arī šīs sistēmas robežas, un kopienas metodē ir pēc iespējas tā vairāk ir jāizmanto. Gribētu uzsvērt, ka mēs komisijai uh, vēlamies sniegt lielākas pilnvaras, jo tas būtu kopības interesēs. Vēl viens svarīgs jautājums, manuprāt, ir jautājums eh, par demokrātisko leģitimāciju šiem lēmumiem. Meklējot vairāk automātisma un raugoties uz disciplīnas jautājumu, ir jāņem vērā arī politiskie un sociālie lēmumi, un tie nav nekādi sīkumi. Gribētu pirms eh, uzdot jautājumu par demokrātiju un leģitimāciju divos līmeņos. Pat laban un nākamajās nedēļās, Elīs tikko to teica, runa būs par to, kā pilsoņiem un žurnālistiem paskaidrot, ka tas nav, tā nav vienkārši kaut kāda darba grupa, kas uh, sanāk kopā aiz slēgtām durvīm. Nav jau runa par to, ka uh, divas dalībvalstis vienojas savā starpā, bet ir parlaments, tas ir sabiedrības lēmums tur ir konfrontācija, tur katrs var pateikt, ko viņš vēlas, un visi politiskie spēki un virzieni var izteikties. Nevis ir tā, ka Brisele kaut ko nosaka bet Eiropas parlamentārieši diskutē un atbild par šiem lēmumiem. Ir arī ilgtermiņa jautājums, vai mums nebūtu vajadzīga tāda liela sabiedrības diskusija par šiem jautājumiem. Komisija par to ir izvirzījusi interesants priekšlikumus, bet jautājums ir tāds, vai mums ir vajadzīgs sabiedrības konsultācijas process. Tagad ir pirmās diskusijas, un man nav nekāds B plāns ko es te varētu tā celt priekšā, bet ir runa par to, ka vajadzētu atklāt diskutēt, vai mēs varbūt uh, vi, mums vajadzētu dot visiem iespējas izteikties, rīkoties. Mums būtu vajadzīga pārobežu diskusija, vai arī mēs to atstāsim populistiskās preses rīcībā dažās valstīs, ka viņi vienkārši lasa citiem lekcijas. Es ļoti labi atceros, ka bija interesanta diskusija ar Papandrēju agrāk. Mēs eh, patiešām eh, sapratām viņa valsts rīcību. Ja nebūs šis demokrātiskais komponents, tad es baidos, ka sistēma būs vājāka, jo populisti vienmēr teiks, jā, Brisele jau atkal kaut ko nosaka par visiem jautājumiem. Tas ir lēmums, kas mums būs jāpieņem. Tālāk eh, vairāk tehniskas dabas jautājumi, kas uh, ir arī saistīti ar politiskajiem lēmumiem. Piemēram, komisija iesaka balsojumu ar vairākumu, to veidot savādāk, ar kvalificētu vairākumu esot jābalso lai varētu noraidīt komisijas priekšlikumu. Nu, varbūt tā ir laba alternatīva, bet eh, kāda tad ir eh, labie makroekonomiskā indikātori? Tas ir pareizais virziens, vispār par to runāt un strādāt, pie tā to risināt, bet ir jābūt veselai virknē konceptuālu priekšdarbu, kas ir jāveic. Man, piemēram, ir atbildīgi par sankcijām. 0,2% no iekšējams koprodukta eh, tas ir noteikts. Man nekas nav pretī, bet ir jāveic ietekmes novērtējums par to. Tālāk Eiropas stratēģija 2020 ir jāveido sasaiste starp budžeta disciplīnu un sankcijām un pozitīvajām lietām, kas Eiropai rada izaugsmas potenciālu. Tādēļ gribētu uzdot jautājumu, vai nevajadzētu šeit vēl pievienot tēmas, nevis tādēļ, lai to visu pārslogotu, bet lai parūpētos par to, kā galīgais produkts būtu ticams. Paldies! Paldies, un tagad dod vārdu uz mazbrītiņu Heglunda kungam, kurš ir atbildīgais par izpildus pasākumu pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanu Eirozonā. Haglunkungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms eh, vēlētos sākt ar to, ka es patiesībā atbalstu komisijas nostāju. Mani priecē tas, ka komisija ir sagatavojusi ambiciozu likumdošanas pakotni, ar kuru mēs tālāk varam strādāt. Protams, ka mums būtu jāizmanto laiks liederīgi un jāizmanto tas laiks, ko padomi ir atvēlējuši šā stēmas izvērtēšanai. Mūsu priekšā ir apjomīgs uzdevums, un tomēr padomu pie tā arī strādām dalību valsts mēnī, mēģina vienoties par kaut ko, bet nu redzēsim, kā notiks pašas sarunas, kuras sāksies pēc pāris mēnešiem. Šā vienīgā iemesla dēļ es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski rast parlamentā ambiciozu nostāju un vienlaicīgi mums ir jābūt cik vien iespējams vienotiem. Jums ir jāmēģina rast pēc iespējas plašāks atbalsts parlamenta līnijai, jo bez plaša atbalsta mums nebūs iespējams griezties pie padomas un mēģināt vienoties par gala rezultātu. Kā jau līdz teicu, mums ir jāpiemērojas arī grafikiem, un, protams, ka droši vien ikvienam no parlamenta 750 deputātiem ir viedoklis par šo dokumentu. Protams, ka runo, runājot par makroekonomisko nelīdzsvarotības koreģēšanu Eirozonā, es te varētu runāt ārkārtīgi daudz, un tomēr laiks rīs. Uh, Esmu pārliecināts, ka mums priekšā ir smags un efektīgs darbs, un es tiešām ceru, ka ik viens, kurš šajā darbā piedalīsies, zina, ko parlaments vēlas. Varbūt analizējot šo jautājumu, ir ārkārtīgi būtiski atcerēties to, kāda ir alternatīva. To mēs nedrīkstam aizmirst. Tātad, kāda ir alternatīva komisijas priekšlikumam? Ja mēs sāksim atšķaidīt komisijas priekšlikumu, ja mēs pieņemam citu nostāju, tad mums ir jāatcerās vienmēr, kāpēc. Eiropas centrālā banka ir ļoti strikti iestājusies par šo komisijas nostāju, un e, mans viedoklis, mans secinājums būtu tāds, ka vismaz tiem, kuri sagaida eirozonas atzimšanu, mums ir jāstrādā ambiciozi. Tāpēc e, atcerēsimies, ka ne tikai iedzīvotājiem, bet arī finanšu tirgiem ir jābūt iespējai kaut ko darīt eirozonas labā, un mums ir jānāk klajā ar tādu nostāju, kas ir godīga. Bet tam mums ir nepieciešama ļoti laba sadarbība. Mums jau ir bijušas ļoti veiksmīgas divas tikšanās ar referentiem, un mums ir bijusi arī ārkārtīgi auglītas diskusijas. Tas ir ārkārtīgi veiksmīgs skatījums, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums ir visas iespējas izveidot labi argumentētu nostāju. Drusku mani uztrauc tas, nu varbūt negluži uztrauc, un tomēr esmu pārliecināts, ka mums būs vēl smagas cīņas ar dalību valstu politiķiem. Tātad dalību valstīm un parlamentam nav vienota nostāja, un tas noteikti uzliks papildus spiedienu mūsu darbam. Uh, Vēl bez tam Silvija jau pieminēja juridisko aspektu. Vismaz e, man ir nācies dzirdēt viedokli, kurā izskan pārliecība par to, ka komisijas viedoklis nesaskan ar līgumos rakstīto neesmu speciālists no galvas, neesmu iemācījies visus līgumus, un tomēr mums ir jābūt tiešām pārliecinātiem, ka tas, ar ko mēs nākam klajā, ir saskaņā ar patreiz spēkā esošo līgumu burtu un raksturu. Bet varbūt tas ir drusku pārspīlēti, tas jau ir varbūt ārpus šī likumdošanas pakotnes un tomēr. Visu beidzot, priekšsēdētājs kundze, runājot par pakotni kopumā, Patreiz mēs esam cieši atkarīgi viens no otra, un eh, tiešām mums ir jāzina, ko dara Ferēras kundze, un Ferēras kundzei jāzina, ko daram mēs. Tikai tad mēs varēsim nākt klajā ar tādu priekšlikumu, kas sasauksies ar citiem pakotnes dokumentiem. Tikai tad mēs varēsim veidot visaptvarošu un tādu kā lineāru skatījumu. Un, protams, patreizējā situācijā mums ir jāmēģina izstrādāt indikātori, makroekonomikas līdzsvaram. Un šeit es dalu Ferēras kundzes bāžas par to, ka mēs joprojām nezinām, par ko mēs runājam. Un es uzskatu, ka tas arī būs lielākais klupšanas akmens visā šajā pakopnē. Tātad mums ir jārunā par vienu un to pašu. Ja mēs saucam melnu par melnu, tad viss ir viensprāts, ka tā ir tā krāsa, par ko mēs runājam. Tātad eh, mums vajadzētu tiešām runāt par to, ka viss saprot, kas ir makroekonomiskais līdzsvars. Uh, Bet, visbeidzot, priekšsēdētājs kundze, es esmu pārliecināta, ka mums izdosies izveidot ļoti spēcīgu parlamentu viedokli, ja mēs uzklausīsim viens otru un ja mēs sadarbosimies viens ar otru. Paldies! Thank you, and, uh, finally we... Paldies! Un visbeidzot, es dodu vārdu Vikija Fordas kundzei, kura ir referenta prasības dalībvalsts budžeta struktūrām. Paldies, priekšsēdētais kundze! Patiesībā tas ir sava veida sākums it visam, jo šajā ziņojumā mēs lūdzam dalību valstīm piegādāt mums datus un dalīties ar datiem un ar statistiku gan ar citām dalību valstīm, gan ar parlamentu, un tas ir patiesībā pamat pamats visām diskusijām. Jo mums ir nepieciešami akurāti dati, uz kuriem balstīties, un iepriekšējos gados mums tāda nebija. Tātad es ļoti lielā mērā izprotu vēlmi padarīt un publiskot datus, un tas patiesībā ir vislabākais antiseptiķis, lai mēs nodrošinātu caurskatāmību. Komisijas sākotnējā ideja nāk klajā ar papildus momentiem, ko tās vēlētos saņemt no dalību valstīm. Piemēram, par savstarpējo uzticamību un par savstarpējumiem kredītiem. Uh, Jā, es uzskatu, ka arī šeit vajadzētu padarīt informāciju publiskāku. Ferreiras ziņojuma sakarā atcerēsimies to, ka eksistē samērā lielas atšķirības starp dalību valstīm, un nevienmēr būs tā, ka viens skatījums apmierinās visus, un arī viens risinājums nedarēs visām problēmām. Runājot par darba grupu, mēs šeit daudz par to esam runājuši, bija tā saucamā divpusējā pieeja, kurā būtu izvirzīts minimālais datu apjoms, kas dalību valstīm ir jāsniedz, un minimālie standarti valsts grāmatvedības standartiem, un tad būtu tā saucamie nesaistošie grāmatvedības standarti, kurus varētu piemērot dalību valstīs. Uh, Un e, tas varbūt ir ļoti svarīgi atcerēties šādu skatījumu un varbūt atcerēsimies, kāpēc tika izveidot šāda divceliņu pieeja. Otrs moments, kas parādās Ferēras kundzes ziņojumā, ir tāds, ka ir nepieciešama divpusēja uzraudzība. Un šeit viss ir pat it kā viensprātis. Tātad, ja ir kādas problēmas, tad uzraudzība jau paceļās augstākā līmenī. Jautājums varbūt vairāk ir par to, ko komisija uzsvē, uztver kā augstāka līmeņa uzraudzību. Man patīk šova komē, komentārs, Džordžs Bernards Šaus. Viņš saka, ja jūs uzklausiet pasaules ekonomistus par to, kas ir nauda, tad jūs nekad nenonāksiet pie kopsaucēja. Tātad runājot par dalību valstīm, kas pieņem lēmumu, vai tā ir komisija, tas ir starptautiskais valūtas fonds, tātad kādam būs jāizpilda darba grupas teiktais. Un es tiešām ceru, ka šis te augstākas uzraudzības līmenis arī varēs adekvāti palīdzēt dalību valstu budžeta salīdzvarošanā. Vismaz normālos apstākļos varbūt dalību valstu viedoklis pat atšķirās, un es tiešām uzskatu, ka jā, tekstā varbūt vajadzētu balstīties uz komisijas priekšlikumu, un ja kādam tas nav pieņemams, tad to vajadzētu argumentēt. Citi momenti tātad. Es tiešām uzskatu, ka mums vajadzētu uzklausīt dalību valstis un mudināt tās caurskatāmā veidā sagatavot trīsgadīgu budžeta prognozi. Un Eiropas Savienībai savukārt vajadzētu to pašu darīt ar pašiem savu budžetu. Jo, ja mēs pieprasam dalību valstīm izveidot šādu budžeta prognozi, tad kāpēc mēs to pašu nedaram šeit? Tā tad prognoze un e, runāt par to, ka Eiropas Savienības budžeta prognoze, ja piemēram dažādās dalību valstīs tas attic, atšķirās, tad arī mums vajadzētu piemērot tos pašus noteikumus mums pašiem, ko mēs pieprasām piemērot citiem. Lielākās diskusijas mūsu politiskajā grupā bija par sankcijām. Kā tās darbosies, kāpēc un kāda iemesla dēļ. Un ja sankcijas nedarbotos, tad vajadzētu veidot savu veidu ticamu krīzes risinājumu. Par to runā arī darba grupa, un eh, konceptā jau ir iekļauts tas, ka patiesībā tirgum ir jāuzņemās daļa no atbildības. Ja notiek kāda kļūda vai katastrofa, tad nedrīkst būt tā, ka vienmēr nodokļu maksātāji ir tie, kuri izpērk finanšu sektora kļūdas. Mums ir jāmēģina rast arī banku sektoru risinājumu, kur pats finanšu sektors sevi pats saregulē. Protams, tā saucamā krīzes risinājuma sistēma būs svarīga nākošo debatu sastāvdaļu. Priekšsēdētāji, paldies! Tātad, lai šīs debatas strukturētu un lai tās padarītu pēc iespējas vienkāršākas, jo mums kopīgs debats, tātad mums ir kopīgs debats, tātad, ko es tagad darīšu? Ir uzklausīti visi referenti, un, ja kāds ēnu referents ir vēlējies izteikties, Jums vienmēr, Langan kungs, ir labāks idejas, bet jūs nesat priekšsēdētājs. Tātad tā, es te tagad nolēmu. Tātad es došu vārdu referentiem, un tad es došu vārdu trīs deputātiem, kuri nav ēnu referenti. Tātad pagad, tagad visu sastruktūrējam. Kolēģi, lūdzu, palīdzēsim viens otram. Ja jūs esat referents par kādu no, ēnu referents par šo kādu ziņojumu, tad jūs, protams, runājiet ar referentu. Tā tad sākam un redzēsim, kā tas viss da darbosies, jo šeit ir samērā sarežģīta un daudzlainīga struktūra. Gigolda kungs, pirmais, viena minūte. Nē, divas, jā. Es sākumā teicu divas ēnu referentiem. Jā, jā, jā. Gigold, you... Gigold kungs, lūdzu. To, you... Ja nevēlaties, tad lieliski, tad dodiet vārdu citam. No, no, Nē, es tagad dodu vārdu ēnu referentiem. J nē, jūs neesat manā sarakstā vispār. Ā, jūs esat mainījusi sarakstu. Nē, es esmu ēnu referents visiem sešiem ziņojumiem. Bet man, jūs nesat pieteicies ziņojumu runātāju sarakstā, saka priekšsēdētāji. Labi, lūdzu. Jā, lūdzu. Mm. Saka Lamberta kungs. E, man nepatīk priekšlikuma izvērtēšana. Es nesākšu ar starpinstitucionāla kara pasludināšanu, un tomēr es uzskatu, ka tas ir sava veida pierādījums un signāls tam, ka ja mēs vēlamies tikt sadzirdēti debatēs, tad mums ir jānodrošina argumentu nestspēja. Patiesībā pilnīgi, visos refer, pilnīgi visi referenti to ir uzsvēruši, un es vēlējos uzsākt to, ka zaļie vēlas doties šādā pašā virzienā. Katrā ziņā šeit mēs runājam par politiskiem jautājumiem, un atšķirības ir būtiskas. Līdz ar to es uzskatu, ka mums visiem būs smagi jāstrādā, lai neizrādītos tā, ka mēs iekrītam politiskās lamatās un gala beigās mēs tomēr nevarēsim sagatavot kaut ko būtisku. Trīs komentāri. Trīs komentāri visiem ziņojumiem. Pirmkārt, ja mēs vēlamies izstrādāt noteikumus, pie tam tādus, kur tiktu, izstrād, kur tiktu izpildīti, mums ir nepieciešams sankcijas, jo noteikumi bez sankcijām nav nekas. Pie tām noteikumiem ir jābūt viediem. Tie noteikumi, kur šobrīd ir pasludināti, ir tā saucamie procikliskie. Piemērs. Ja mēs ņemam noteikumu, ka ir jāsamazina parādu apjoms. Ja mēs ka, e, raugāmies uz tādām valstīm, kurās parāds, valsts parāds ir apmēram 100% IKP, tā tad ir izstrādāti noteikumi, bet vai mēs šos noteikumus e, piemērojam, lai katru gadu būtu plusā 5% no IKP? Nē. Vai mēs uzskatām, ka tas ir realistiski? Jā. Ja nē, tad varbūt mums ir jānāk klajā ar citu konverģences ceļu, kas būtu pieņemams. Tas bija pirmais. Otrais. Parlaments vienmēr ir uzsvērs tā saucamo burkāna un pletnes ideju. Mēs to esam iestrādājuši gan Eiropa 2020, gan Ferreiras ziņojumā, un mēs redzam, ka, piemēram, komisijas priekšlikumā ir pletne, bet, ma, bet burkāna tur nav. Un tātad burkāns, kas ir burkāns, ir jābūt dalību valstīm kaut kādam labumam, ja tās strādā labāk, nekā no tām tiek sagaidīts. Tātad, lai dalību valstis būtu labākā situācijā, kad atkal mūs skar sliktie laiki, tātad es šeit neprasu konkrēts un tūlītēju risinājumu, un tomēr burkāns, kur ir burkāns. Un trešais. Komisija mū, e, mēs esam vīlušies komisijā. Piemēram, raugoties uz Rēna kunga teikto, bija pilnīgi skaidrs, ka mums ir jādodas tālāk, un viņš runāja par makroekonomisko līdzsvaru. Runa gāja par veselu virkni indikatoriem, kuri būtu pietiekami plaši, bet eh, būtu netik plaši, ka tos vēl var pārbaud, pārvaldīt. Un šeit ir notikusi atpakaļ kāpšanās. Tātad mēs nācām klajā ar priekšlikumiem un padomēji un komisijai vajad, vajadzēja vienoties bez parlamenta dabī, darbības, un tad mēs pateicām, ka mēs konkrēti pateiksim, kādiem ir jābūt indikatoriem, lai mēs visi runājam par vienu un to pašu. Pie tam runa iet ne tikai par valsts parādu, runa iet arī par privātā sektora parādu, par privātas personu parādu un, protams, arī negatīvu ietekmi uz vidi. Vēl tas varbūt drusku pieminēt Silvijas teikto bāžas un briesmas tam, ka mēs zaudējam iedzīvotāju uzticību. Un, eh, Silvija, es nedomāju, ka tā runā tikai populistiskās partijas, tā runā pilnīgi visu dalību valstu valdības. Tā runā arī mana partija. Ja mēs gribam saskaitīt visu parādu, tad mums ir jāiekļauj parlaments ne tikai likumdošanas procesa izstrādē, bet jau pašā sākumā un arī ekonomiskās pārvaldības īstenošanā. Ja mēs vēlamies eh, redzēt caurskatāmību, tad eh, mums ir nepieciešams redzēt, kā tas darbojās, un mēs vēlamies arī, lai dalību valstis beigtu runāt divās mēlēs, jo ir tā, ka, piemēram, padomas slēgtā sēdē viņi saka melns, bet tad, kad sēde ir atvērta, viņi saka balts vai otrādi, kā vēlaties. Otrs, es piekrītu jums, Silvija, ka mums ir nepieciešams savērpt kopā pozitīvo stratēģiju Eiropas Savienību 2020 un ekonomiskās pārvaldības stratēģiju. Un šai ķēdītei, šai loģiskajai saslēgšanas ķēdītei ir, es runāju, Langenkungs, nē, Langenkungs, Lambertkungs. Viņš ir referents sešiem ziņojumiem. Es viņiem varēju dot vispār 18 minūtes. Jūs vai nu man ļaujiet vadīt, vai arī jūs man šeit tagad eh, ļaujiet vadīt. Tā tad es dodu vārdu visiem pārējiem. Finished, so I... Langen kungs, es arī beidz jums nebija jākļūt tik briesmīgi dusmīgam, ka jūs man pārtraucat. Priekšsēdētāji, tā tad. Tā tad es nolasīšu, kurš tagad runās. Arons, Mr. Feo, Madam Hubner, Mr. Giggold, Mrs. Swinburne, Mr. Handel, Mr. Chuntis and Mr. Juan Nob, all of whom are shadows. Visi šie ir referenti, kurus tikko nosāk, un Šmit Šemeta kungs, jūs esat vienkārši parasts deputāts, jums ir tiesības izteikties, jūs esat kopā ar Lulīngas kundzi kā parasts deputāts. Lūdzu, tagad visi nomierinamies, nevienam te nav jāsāk psihot, es visiem došu vārdu un tomēr referent, ēnu referentiem ir tiesības runāt pirmajiem. Un kolēģi, ja tiešām jūs neļausiet runāt citiem, tad nebūs arī iespējas izteikties citiem. Es zinu, ka ir tādi kolēģi, kuri ir referenti par, se, referenti par sešiem ziņojumiem, un, protams, nevaram, nevarat jūs runāt divas minūtes par katru ziņojumu, bet tagad es dodu vārdu nākamajai runāt. Fine, thank you, Madam Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji, kā mani kolēģis piekrīt viņu viedoklim attiecībā uz padomus paziņojumiem un tā tālāk, kas nepalīdz mūsu diskusijām šeit. Turklāt piekrītu tam, ka pastāv zināms apjakums šajā posmā, un mums nevajadzētu pārsteigties. Mums ir jāuzklausās pilsoņos, ekspertos, mums ir nepieciešams publiskās uzklausīšanas, jo mums ir nepieciešama vairāk informācija. Mēs nedrīkstam pārsteidzīgi pieņemt tikai vienu viedokli, tikai tādēļ, ka ir ārkārtēja situācija. Principā es domāju, ka likumi un sankcijas var tikt apvienoti ja šiem likumiem, ja šie likumi ir saprātīgi. Sākšu runāt par eirozonu. Mēs esam vienojušies par kopējie monetārie kritēriji e, nav piemēroti. Turklāt mēs vēlamies uzlabot stabilitātes un izaugsmes paktu Nu, jūs to varat saukt par sankcijām, taču, ja tās dalībvalsts, kas vēlas pievienoties un ka viņas ir izgājuši pāris gadu posmu periodu, viņiem galā ir jānokārto tests. Un ja jūs to uzskatāt par sankciju, ka jūs neatbilstat attiecīgām kritērijiem, tad jūs neesat pietiekami kvalificēts, nu tad tas ir viss ir kārtībā. Uh, Un šī uh, pievienošanās procesa laikā, neatkarīgi no tā, kas notiek uh, finanšu ekonomiskajā globālajā krīzē, kas deva tā kā iespējas uh, neievērot uh, pieņemto procedūru. Tātad mēs saskaramies ar jauniem apstākļiem, ar ļoti lieliem budžeta deficītiem ļoti daudzās dalībvalstīs. Patiesībā mums vajadzēja nodarboties ar struktūru izmaiņām, taču saistībā ar šo lielo ekonomisko krīzi, kas mums nebija bijusi daudzus gadus, mēs atrodamies pavisam citādā situācijā. Mums jārīkojas ļoti uzmanīgi. Mums ir jāspēj noskaidrot, kādēļ lietas notiek tā, kā tās notiek, nevis citādi. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šīs jaunās pieņemtās normas tiks piemērotas dalību valstīm, kurām ir tik augsti budžeta deficīti, jo bija krīze. Paldies, tagad vārds Karinkungam. Thank you very much, Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka es arī izteikšu vispārīgs taps komentārs. Esmu ēnu referents budžeta ietver regulē, taču izteikšu tāds vispārīgi. Visās mūsu dalībvalstīs mums ir ļoti sarežģīts makroekonomiskie un budžeta stāvokļi gan pirms krīzes, gan pēc krīzes. Mums ir valsts uh, parādi, privātā sektora pava, parādi, dažādas tirgus, um, līdzsvarotības situācijas, un tas ir ļoti dažādi atsevišķajās dalībvalstīs. Un tā, kad ekonomiskā krīze iestājās, tā, protams, skāra visas dalībvalstis, taču efekti un sekas šai krīzē ļoti dažādas dažādajās dalībvalstīs. Mums ir jāatcerās kā politiķiem, ka nepieciešamā skaidrība ir nepieciešama uh, Eiropas Savienības pilsoņiem un arī finanšu tirgiem. Mēs redzam, ka to, ko darīja politiķi, nu, pilsoņi varbūt šeit nevar tā iesaistīties, bet tad mēs uh, redzam sekas, kāds tas ir tirgus, finanšu tirgos. Ir ļoti svarīgi, lai mums ir konkrētas vadlīnijas kad mēs runājam par konkrētajām sankcijām un par to, kādas ir šo sankciju sekas, iespējams, ka mēs varētu atgūst uh, tirgu un pilsoņu uzticamību. Un šeit vēlos pieminēt pieredzi mūsu, manā valstī, Latvijā, kuras krīzes skār diezgan dziļi. Mūsu valdība un premjerministrs vienmēr izskaidroja ļoti skaidri, kādas ir grūtības, un arī prezentēja šo krīzes apkarošanas pakotni, lai tiktu galā ar problēmām. Un tas, ka mums ir šis taupības režīms un ka ekonomika mazliet atgūstas, to visu pierāda arī pēdējās vēlēšanas, kur uh, uzvarēja spēki, kuras īsteno šo taupības režīmu. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs esam godīgi pret mūsu pilsoņiem. Un, ja mēs lūkojamies šo pakotni, tad mums ir jāpatur šis godība un atklātības princips, ka mēs nedrīkstam to mainīties. Tas nenozīmē to, ka politiķiem tā ir um, politiskā nāve. Tas nozīmē to, ka politika tikai tiek atbalstīta. Paldies, Fejo kungs runās, man liekas, Dortmund kunga vārdā, kā ēnas referents. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos Golfan kunga vārdā par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu. Runājot par komisijas priekšlikumu par makroekonomisko pāraudzību un disbalansu. Uh, Tas ir viens no galvenajiem elementiem šajā pakotnē, lai panāktu līdzsvaru valsts finanšu sistēmā. Šī nelietasvarotība ir īpaša problēma. Mums ir nepieciešama makronomiska uzraudzība blakus tai uzraudzībai, kas pastāv stabilitātes un izaugs paktu sakarā. Ja pastāv šādas atšķirības, nepilnības, tad tas ir jāatzīst un attiecīgi jādarbojas. Ir jāizmanto pareizie instrumenti, pareizie indikātori, lai varētu pēc iespējas ātrāk atpazīt šos disbalansus. Komisijas priekšlikums ļauj veikt koriģējošus pasākumus dalību valstīs un priekšlikums runā par to, ka dalību valstīm ir jārīkojas, lai nebūtu smagu ekonomisko pasākumu īstenošana nepieciešama. Es priecājos par Ferreiras kundzes veikto darbu un arī par pārējo ēnu referentu darbu, kas ir veikts saistībā ar šo ziņojumu. Paldies, saka priekšādāja, tagad Hubners kundzei vārds. Paldies! Es eh, arī ticu, ka tas ir ārkārtīgi veiksmīgs likumdošanas pakotnes priekšlikums, bet uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk piestā, piestrādāt pie pieņēmuma un ka mūsu izējas pamatpozīcijai ir jābūt tādai, ka eirozona būs heterogēna, tāda tā ir bijusi un arī turpinās būt. Ir jāapzinās vēl viens moments, ka nelīdzsvara Mm, izcelšanās eh, ir ļoti heterogēna, un mums arī nākotnē būs jāstrādā. Arī nākotnē būs situācija, kurā šie paši priekšnoteikumi turpinās darboties, un ekonomiskā pārvaldība būs vāja. Es uzskatu, ka mums vajadzētu apzināties to, cik lielā mērā mums būtu jāaizsargā mums svarīgi jautājumi un cik mēs tiem varam ļaut iet pašplūšmā. Taču turpināšu vērst uzmanību uz vairākiem aspektiem, kas, manuprāt, ir svarīgi ne tikai man, bet arī citiem. Es tiešām uzskatu, no sirds uzskatu, ka mums ir nepieciešama sistēma, kura nevis līdzsvaros līdz, kura nevis ģenerēs līdzsvaru, bet ģenerēs mehānismu. Es nezinu, vai tas ir vispār iespējams, bet mums vajadzētu izstrādāt tādu mekāni, mehānismu, kas ļautu epizodiski iespaidot ekonomiskās pārvaldības politiku. Šāda sistēmas izstrādē mums vajadzētu piestrādāt pie tā, lai līdzsvars pēc iespējas vairāk tiktu saglabāts vai vismaz mēģinātu uz to tiekties. Šāda sistēmas izstrādē mēs nedrīkstam nošķirt ārējā nelīdzsvara cēloņus no iekšējiem. Patiesībā vairāk mums vajadzētu izvērtēt šos iekšējos nelīdzsvaru cēloņus un arī izvērtēt eh, dilēmu starp ekonomisko izaugsmu un fiskālajiem momentiem. Un varbūt, ka vajadzētu runāt arī par fiskālo līdzsvaru un nodokļiem. Pilnīgi noteikti uzskatu būtu no svara pašiem atcerēties to, ka eirozona nav konkrēto eirozonas dalību valstu summa. Un varbūt norādīt ar pirkstu uz nepaklausīgajiem skolniekiem ar to vien nepietiek. Un runāt par šīm nepatīkamajām situācijām mums ir jāņem vērā arī tas, ka tas var uh, atstāt negatīvu iespaidu uz citām eirozonas valstīm. Ceturtais moments, ko vēlējos šeit pieminēt, ir sekojošs. Kaut arī tiešām uzskatu, ka tā saucamie īstenošanas pasākumi, kur parādās pakotnes beigās, uh, Patiesībā to veiktspēja būs atkarība, atkarība no tā, ko dažādas valstis un dažādi spēlētāji uzskata par līdzsvaru. Tātad jautājums par indikatoriem un jautājums par statistikas datiem. Tātad, kā jau teicu, es uzskatu, ka īstenošanas pasākumi ir jāņem vērā visos sistēmas brīžos. Un tagad runāsim par uh, e, regulas ceturto punktu, kurā runa iet par sodiem. Esmu tādā neskaidrā situācijā un katrā ziņā stiprās šaubās par to, vai tiešām politiskais balsojums, kurš vienmēr ir ļoti subjektīvs, katrā ziņā politisku balsojumu nosaka daudzi faktori, tā tad vai tiešām mēs uzskatām, ka ir pārkāpti objektīvie priekšnoteikumi. Bet runājot par soda sistēmām, es uzskatu, ka ko nozīmē ārkārtēji apstākļi. Jau pagātne un jau vēsture ir pierādījusi, ka ja definīcija nav strikti noteikta, tā rada vairāk ļauna kā laba, un mēs šādā situācijā esam bezspēcīgi. Un visbeidzot, runājot par sodiem. Uh, tā saucamais morāla, morālā, morālais risks, tajā runa iet par to, ka tās dalību valstis, kuras eh, nav neko pārkāpušas, tās balsos, vai šīs vērtības ir pārkāptas vai nē. Tad dalību valstis iekasē soda naudu un to sadala savā starpā. Uh, Iespējams, ka tas ir ārkārtīgi ok un visiem būs pieņemams, un tomēr jautājums par to, kura interesi mēs pārstāvēsim padomē un kura interesi ņems virsvaru, man nav skaidrs. Gigelda kungs. Um, Burtiski pāris momentu. Es uzskatu, ka par šo pakotni komitejai ir jāuzņemās atbildība, lai ekonomiskais aspekts būtu sakārtots. Un, diemžēl, arī šajās debatēs parādījās, katrā ziņā gan padomē, gan arī šeit parādās tendence runāt par šiem ekonomiskajiem jautājumiem ar politiskiem teikumiem. Un jau pagātnē ir redzams, ka politiskās grupas ieņem dažādas nostājas. Tas parādās gan sankciju diskusijā, gan rezolūciju schēmā, gan arī par, par eh, balanci, par bilanci. Un es uzskatu, ka mums ir nepieciešama daudz ciešāka ekonomiskā sadarbība mācoties no krīzes kļūdām. Tātad mēs šeit necīnamies par bilanci, uh, Mums vajadzētu varbūt vairāk domāt par to, un tam arī būtu jābūt vienam no iespējamiem, iespējamiem uh, priekšnoteikumiem. Tātad es uzskatu, ka jaunajos noteikumos ir jāiekļauj un tiem ir jāatspoguļo krīze, kurā mēs šobrīd visi dzīvojam un šiem noteikumiem ir jābūt saistošiem. Taču saistošiem abām pusēm. Līdz ar to atbilde uz jautājumu par parādiem un par deficītu ir noteikti saistīta ar jautājumu par bilanci. Un jautājums par to, ka lielākā eirozonas eh, politika ir deflācijas gaismā, Es uzskatu, ka tas ilgtspējīgi nevarēs darboties, un tas nav jautājums tikai un vienīgi par konkurenci. Un e, šajā tā saucamajā ieņēmumu bilancē parādās vairāki pasākumi, kurus vajadzētu īstenot. Un pasākumiem ir jābūt striktiem. Mums ir iespējams un būs iespējams vienoties tikai tad, ja no noteikumi un reglamentācija būs e, piemērota abām pusēm. Un e, es tiešām uzskatu, ka mēs nevaram pieprasīt no valstīm taupības pasākums, tādus pasākums, kas novedīs pie noteikta procikliska deflācijas procesa. Un patiesībā ir atšķirība starp uh, taupības politikas veselo saprātu, kur mēs to redzam Zviedrijā, kur viņi eh, maz liet piestrādāja pie mazo un vidējo uzņēmumu jomas, bet var to izlīdzināt ar eksportu. Un tādējādi var daļēji kompensēt iekšējās iekšējā pieprasījuma krišanos, kas ir saistīts ar taupību. Bet, piemēram, piemēram, kā jaunās dalību valstis, kurās e, inflācija ir 16-18%, un kā būs ar tām, kur šobrīd valda milza deflācija. Tātad es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ekonomika šeit darbotos pareizi. Jo pretējā gadījumā pat vi ar vislabākajiem nodomiem bruģētie noteikumi nedarbosies. Un visbeidzot, jautājums par to, ka kreditorus nedrīkst izpirkt ar nodokļu maksātāju laudu. Es piekrītu tam, ko teica Vikija Forda, un e, mēs zinām, ka izmaiņas līgumā nebūs. Tāpēc es domāju, ka būtu tikai loģiski, ja mēs parlamentā nāktu klajā ar priekšlikumiem, kā tikt galā ar šiem izaicinājumiem, nemainot līgumu. Un es uzskatu, ka to varētu darīt, ja mēs izveidotu noteikums valdību obligācijām. Un nākotnē šīs obligācijas varētu veidot sava veida fondu un nebūtu nepieciešams izmaiņas līgumā. Iespējams, ka ir arī citi ceļi, kā sasniegt šo mērķi, un tomēr es uzskatu, ka mēs kā parlaments varētu nākt klajā ar šādu priekšlikumu. Jo, protams, mums ir jāaizstāv nodokļu maksātāju tiesības neizpirkt tos, kuri gadu gaitā ir devuši viegli paņemams kredīts un pēc tam nevar paši atpirkties. Svinburnas kundze. Paldies, priekšlēdētāji kungs! ārkārtīgi daudz komentu ir, ir dzirdēti, tāpēc runāšu tikai un vienīgi par procesu un netik daudz par divu referentu teiktumu. Vispirmām kārtām es uzskatu, ka tiešām ir nepieciešama daudz ciešāka koordinācija starp dalību valstīm. Pie tam šai koordinācijai ir jāsāk stulīt, nedrīkst gaidīt, kad būs šie priekšlikumi pieņemti un sāks darboties. Es patiesībā uzskatu, ka mums ir jākoordinē vairāk un ciešāk vēl pirms trialogs noslēgsies. Eiropas parlamentam ir daudz svarīgāka kvalitāte nekā ātrums. Mums ir jāizvērtē pilnīgi visu nosacījumu sekas, vēl jau vairāk ņemot vairāk to, ka patreizajā momentā ļoti maz dalību valstu izpilda stabilitātes un izaugsmas paktu noteikums. Un kā tad mēs piespiedīsim pārējās dalību valsts īstenot šos. Un es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā vajadzētu iestrādāt tā saucamos ātrās profilakses pasākums. Uh, Es uzskatu, ka mums ir pietiekami daudz laika, lai mēs labi sagatavotu ziņojumus, gan tāpēc, ka ir milzīgi deficīta procenti, gan arī valsts parādi. Kolēģi, nesteigsimies. Kaut arī no mums viss sagaida ātru rīcību, tomēr darbosimies adekvāti un sekosim normālajai procedūrai. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi labi, ka mēs organizējam uzklausīšanu, kurā var piedalīties ik viens, kurš to vēlas, lai iedzīvotāji zinātu, par ko mēs šeit runājam. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi dokumenti, kuri tiks pieņemti un kuri ir domāti mūsu darba atbalstīšanai, ka mēs sagaidām šo ziņojumu pabeigšanu. Lai brīdī, kad mēs dodamies uz trilogu sarunām, mums būtu pārliecība, ka mēs tiešām balstamies uz adekvātiem datiem. Mums e, vajadzētu tiešām izmantot arī politikas departamentu ziņojumu rakstīšanā. Komiteja runā par finanšu un ekonomisko indikātoru kritēriju tabulas izrai, izveidošanu un uzskata, ka parlamentu vajadzētu šajā darbā iesaistīt. Dalība valsts jau pēc savas būtības tām ir pievienotā vērtība rūpēties tikai un vienīgi par sevi, un Eiropas parlaments varētu būt savu veidu arbitrs konkrētā līmenī un eh, varbūt eh, mazliet klusināt lielo dalību valstu spēcīgo balsi un atbalstīt mazākās dalību valsts, ja tas tam būs vajadzīgs. Un tad eh, mēs varēsim tālāk strādāt. Prieksēdētāji, paldies, Hamla kungs! Eh, kolēģi un kolēģi, diskusija, kura līdz šim uh, ir noritējusi un kā vairāk izteikušies, tā tomēr sniedz cerības. Uh, kāda ir mūsu bilance. Mums līdz šim ir bijis ļoti tāds stingrs instruments, eh, stabilitātes un izaugsmes pakts. Eh, tas automātiski paredzēja tāds drakoniskas sodmērus, un, eh, ja tas nedarbojas, bet ja darbojas, tad tas nedarbojas ekonomiskā virzienā, tādā, kādā mēs labprāt to gribētu, bet tas vienmēr gāja par sliktu darba cilvēkiem attiecīgajās dalību valstīs. Tas ir sociālais komponents, bet tas bija arī iekšējās pirktspējas. Uh, par sliktu iekšēju pirktspējā. Šī loģika, kā krīze ir ietekmējusi visu, acīm redzot, daži ir sākuši par to tiešām padomāt. Tagad to, kādi ir instrumenti, kādi sodi mēr tiek izmantoti, to visu ir vēlme padarīt elastīgāku, labāk piemērojamu. Bet tas neko īstenībā nemaina lietas būtībā visā šajā pasākumā. Uh, gribētu to izlūkot krimināltiesībās. Līdz šim mums bija tāds pēc iespējas drakonisks soda mērs, kā tie, kas ir nogrēkojušies, tie dabūja sodu, ja viņi paši ir vainīgi, viņi ir izmetuši naudu vienkārši ārā, paši vainīgi. Un tas ir viņa paša rokās. Ja viņi paši būtu prātīgi saimniekojuši, būtu kārtīgs budžets un tam līdzīgi. Pamatoties ekonomikas krīzi, mēs zinām, ka tā tā nav kā darbojas finanšu tirgi, tīpaši Grieķijā un citās Eiropas Savienības valstīs, mēs zinām, ka tas tā nav. Mēs zinām arī, kā pamatoties uz konkurences spēju un pasākumiem, kā uzlabot konkurences spēju eh, valstīs, kam ir laba ekonomika, eh, bet par sliktu vājākajām valstīm. Tur ir radies ekonomiskais līdzsvar trūkums. Manuprāt, ir nepieciešami citi instrumenti, un es ceru, ka mēs debatēs uh, mēs varēsim druskuļi pietuvināties viens otram nākamajos mēnešos, jo ir dažādas atšķirīgas iespējas. Kolēģi Gulēn un kolēģis Lamberts jau runāja attiecīgā virzienā. Tik tā mēs esam nonākuši jau debatēs, bet mums vēl nav tāda īsta kopsaucēja. Bet es ceru, ka tas radīsies, jo īstenībā būtu nepieciešams pakts nodarbinātībai, stabilitātei un sociālai Eiropai, kur nepieciešami arī citi instrumenti. Es gribētu, lai atkal paņem piemēru no krimināltiesībām, nav runa par drakoniskiem sodiem. Uh, ko uzliek kādam, kas tikai daļēji īstenībā atbild par savu ekonomisko situāciju, un to var mainīt. Ir runa arī par to, vai šī Eiropas kopiena, šie valstu kopiena, uh, tām valstīm, kurām radušās grūtības pamatoties uz citu rīcību, citu dalībvalstu rīcību un pamatoties uz finanšu tirgus darbību, mēģina palīdzēt, protams, kā nosacījumiem, bet ar palīdzību, kas krimināla tiesībās drīzāk uh, būtu kā tāda resocializācija saskatāmi un atkal integrācija nozīmēt un nevis uh, nosodīt to ātrāk aizvest uz karātavam. Paldies! Jū, Mr. Huntes. Huntis kungs. Ehm, es priekšādātāju. Eh, um, es vēlos teikt sakojošo. Kaut arī mēs varbūt nesam uh, vadošie, bet mēs tomēr vajadzētu mēģināt ar uh, drusku tādu ekspertu acīm paraudzieties un izvērtēt situāciju. Mums vajadzētu mēģināt, eh, lai mūs eh, darīt visu, lai mūs uzklausa tajā, kas eh, tieši saturiski teikt šajā diskusijā. Komisija. Komisija ir jāpieņem zināšanai ka mēs nepiekrītam visam, ko tā iesaka. Mums ir vajadzīga lielāka kontrole, labāka disciplīna, labāka uzraudzība, un kā jau tika teikts, eh, mums tas kā risinājums tika likts priekšā, bet tagad eh, nāk problēma, ko darīt ar to, ka uh, ir nepietiekama attīstība. Paraudzīsimies, kas notiek Grieķijā. Mums ir budžeta deficīts, un uh, mums ir arī problēmas ar uh, ekonomisko attīstību, un acīm redzot, uh, izējas punkts no paša sākuma jau ir bijis nepareizs. Ja no paša sākuma kāds uh, jau rīkojas nepareizi, tad jau visu lietu kopumā nevar darboties. Tas attiecas arī uz stabilitātes un izaugsmas paktu. Tas attiecas uz uh, gan uz spēcīgākām, gan uz vājākām dalību valstīm. Vienkārši stabilitātes un izaugsmes kritērija netika noteikti uh, korekti, pareizi, un tie netika konsekventi īstenoti. Mums ir nepieciešama disciplīna, jā. Bet, ja ir pārāk liela disciplīna, tad tas attiecīgi ietekmē sociālo līmeni. Tas arī ir jāsaskata. Paraudzieties uz Igauniju. Tur bija ļoti spēcīgi disciplinārie pasākumi un īstenībā tas izraisīja katastrofālas sociālās sekas visā valstī, un es domāju, ka Eiropas parlamentam arī vajadzētu rīkoties diferencēti. Mēs nevaram vienkārši visu uh, tā vispārināti atbalstīt, kas tiek ieteikts no komisijas puses. Es baidos, ka mums būs grūti laiki mūsu priekšā. Tas būs tādas eh, karstas diskusijas, daudzi pasākumi šķiet ir labi, saprātīgi, bet tie nerāda vēlamās, vēlamos labojumus, kas mums ir vajadzīgi. Mums ir jāuzdod jautājums, ko šie pasākumi nozīmē, ja tos konsekventi tiešām īstenot, ko tas nozīmē pilsoņiem Eiropā. atbalsta pasākumi, kurus mēs sniedzām finanšu institūtiem. Tur bija ļoti lieli iedzīvotāji protesti, galvenokārt arī Grieķijā. Tur bija arī uh, dalībvalstu budžeta politiķi, kas izteica iebildumus. Kaut kad situācija bija tāda, kad spiedienam bija jāpakļaujas no finanšu institūta puses. Kā jau teicu, tā, kā tas līdz šim ir noticis. Šie labojošie pasākumi nav snieguši apmierinošu attīstību. Protams, ir arī dažas izmaiņas, ko nosaka līkums. Acīm redzot, ir bijusi vēlme visu struktūru Eiropas Savienībā mainīt. Bet mēs nevaram visu atbalstīt, ko šādā formā var atvasināt no Lisabonas līguma. Mums ļoti precīzi ir jāparaugās, kas tas ir konkrēti. Iespējams, ka šī līguma īstenošanas sekas radīs arī ļoti liels problēmas, un es domāju, ka tādēļ mums vajadzētu tīri saturiski pārstāvēt citu viedokli un iebilst, ja mēs noteiktas lietas neuzskatām par pareizām, tad tas ir skaidri jāpasaka un jānorada uz parlamenta nozīmi. Alors, si, euh, y a une leçon à cette crise... Jā, paldies, uh, Ganga kungs. Ja mēs no šīs krīzes tiešām esam kaut ko mācījušies, tad to, ka mēs makroekonomiskā politika ir jākoordinē, tā ir laba zīme. Uh, makroekonomiskais līdzsver trūkums. Ir labi, ka šī problēma tagad ir kļuvusi redzama, un komisija šeit ar eh, tiešām strādā pie eh, starpvaldību eh, bilancēm. Komisija ir izteikusi no konkrētas priekšlikums, kā risināt situāciju, un par to visu var diskutēt, manuprāt. Jo makroekonomiskais līdzsver trūkums, kas šeit tiek ņemts vērā. Tas tikai kā tāds aizberga virsotne. Ir divi veidi, kā kādi ir makroekonomiskā e, sekas, ko komisija vispār nav no ņēmusi vērā starp investīcijām un taupīšanu attiecības. Un uz Vācijā un Francijā tie ir tādi divas lielas valstis, kas gan izvēl 60% no visas ko, m, iekšanas koprodukta. Uh, Ir vēl viens makroekonomiskos līdzsver trūkums, proti tas, kā pieaug uh, ienākumu atšķirības starp tiem, kam nekā nav un tiem, kam ir ļoti daudz. Ieteikumu, kurus komisija ir pagājušajā nedēļā izstrādājusi, manuprāt, novada pie situācijas pasliktināšanās un pie, pie līdzsver trūkuma palielināšanās stabilitātes eh, pakta ievērošana novadīs pie ierobežošiem pasākumiem, un eh, tas viss, eh, tas ir tagad tas vārgs audziņš, un viņš neizaugs vispār. Augu politika, kas šeit ir ieteikta, neņemot nemaz vērā starp reģioniem atšķirības un budžeta atšķirības. Varbūt, ka tas novedies pie deflacionāras politikas attiecībā uz algām un ienākumiem, bet tas nogalinās iekšējo pieprasījumu un atkal varbūt iespējams mums radīs uh, pamatīgu lejupslīdi. Un sekas būtu tādas, ka budžeta deficīti vēl vairāk pieaugtu. Automātiskās sankcijas vai arī pusautomātiskās sankcijas. Un tur īstenībā ļoti maz atšķirības starp tām. Tā kā komisija tās ir ieteikuši, to jau nevar nemaz visu pamatot argumentēt uh, un pastāstīt iedzīvotājiem. Parlaments gūtu labumu, ja mēs uh, mūsu darbos, it īpaši kolēģi Fejo iniciatīvas ziņojumā, kurā ir norādīts uz to, cik svarīgi ir arī citus indikātorus ņemt vērā, piemēram, bezdarba līmenis, inflācijas līmenis, izaugsmas līmenis. Un uh, iet attiecīgi pa valstīm, jo Vācija nav Francija un Francija nav Itālija, un parlaments rīkotos pareizi, pareiz, ja mēs tieši tā arī darītu. Tad ir arī Beres ziņojums par krīzi Tur ir ieteikt, ieteikumi, uh, kas īstenībā nav īsti saistīti ar komisijas ieteikumiem, ir īpaši anticikliskajā ekonomiskajā politiskajos pasākumos, ir īpaši budžeta politikā. Uh, kolēģis un draugs Gigots jau pareizi uz to norādīja. Uh, bilances un arī nelīdzsvars starp reģioniem tur tiek īpaši pieminēts. Tur var ricināt situāciju, izmantojot struktūru fondus. Eiropas fondus. Diskusija ir uzsākta, tas ir pareizi, bet ja mēs mēs, īstenībā, eh, vienīgi demokrātiski eh, vērot institūciju Eiropā, ja mums neizdosies uh, eh, aprēt pie komisijas sirdsapziņas, bet arī pie padomas sirdsapziņas, tad es baidos, godīgi sakot, no paša ļaunākā. Tad arī padomē neizdosies savus nacionālos parlamentus pārliecināt par šo ekonomisko pasākumu jēgu. Sven Lulings kundze lūdzu. Jā, paldies. Rūlīnas kundze tagad. Negribu šeit eh, varbūt eh, tik nepatīkam izteikties, kā daži to darīja, bet es domāju, ka līdzsvars, eh, kas šim parlamentam ir attiecībā pret padome, nav atkarīgs no deputātu gribas vicināt pa gaisu dūris, bet no mūsu darba kvalitātes. Ja parlaments, ja tam ir izdevies sabiedrību un dalībās pārliecināt uzraudzības debatēs, tad tādēļ, ka deputāti, kas strādājuši pie šiem jautājumiem, patiešām ir ķērušies vērsiem par agiem, paraudzījuši, kas ir šī lietas būtība. Viņi orientējas, viņi ir eksperti, viņi strādājuši pie dokumentiem, izstrādājuši priekšlikumus, uh, kuriem ir tāda īsta Eiropas daba, daudz vairāk eiropeiski tie nekā citi. Par tēmu uzraudzība manuprāt, uh, šis jautājums ir parādījis, uh, kā mums rīkoties arī darbā šo paketi. Vienlaikus es vēlētos izteikt brīdinājumu Un tas nav nekas pašsaprotams. Varbūt droši vien kāds tagad griezīs zobus, bet es atzīstos, ka mani diskusijas Strasburā pagājušajā nedēļā galīgi nepārliecināja. Debates par Fejo un Berēsas ziņojumu uh, izraisīja ļoti kontroversālas diskusijas, jo tur it kā nebija mugurkaula un nebija tāda saskaņotība. Es, protams, saprotu referentu vēlmi, e, ir svarīgi viņiem šeit e, panākt pēc iespējas lielāku vairākumu, kas atbalstītu viņu ziņojumus. Bet šī vairākuma veidošana, manuprāt, ir pārāk dārga. Cena, ko par to maksājam, ir pārāk augsta. Proti, uh, eh, ekonomisku finanšu politiku nav iespējams saskaņot. To visu var uh, interpretēt, kā to vēlas, bet, uh, ja rīkos tā, tad, protams, var izvairīties no konfliktiem, bet, ziniet, tas nav pareizi. Es neatbalstu Vartmanas Kolas kundas teikto. Viņa teica, ka darbs jau pēc nelielos vilcienos jau ir pabeigts. Tieši otrādi. Tēma par ekonomikas pārvaldību. Pie tā vēl būs jāstrādā. Un ļoti ātri un pamatīgi. Un būs jāpieņem ļoti sarežģīti lēmumi Tas darbs būs jāizdara, lai mūs uzklausītu. Kad mūs uzklausīs, ja mēs vēlamies, lai mūs uzklausītu, mums ir jāpasaka, lai padoma un komisija ekonomiskās pārvaldības jomā un eirozonas jomā, lai viņi būtu frontes pirmajās rindās. Tad mums arī ir jāpasaka, ka skaidri jāpauž sava nostājuma, mēs esam par vai pret sankcijām, vai tām ir jābūt automātiskām vai nē. Vienkārši ir jāpieņem lēmums, mums ir skaidri jāparāda, kāda ir mūsu nostāja. Uh, bet ja es uzklausot šeit noteiktus eh, ļaudis, kas runāja, tad mēs droši vien pārstāvēsim atšķirīgu viedokli. Eh, Gulā kundze, lai viņu aplaimotu, es vēlētos eh, Franso Bero nocitēt viņas skolo, viņa skolotāju. Viņš teica, ja mēs visi domātu vienā, tad mēs īstenībā vairs nedomātu nemaz gribētu jūs apsveikt, jo jūs kā referente Jūs esat uzdevis pareizos jautājumus, un tie ir saturiskie jautājumi, par ko tiešām ir runa. Priekšsēdētājs kundze, noslēgumā gribētu teikt, ka tas viss būs sarežģīti, jo var jau mānīt sevi un teikt, ka mēs esam viensprāt, bet tas jau nemaz nav pareizi. Es uzskatu, ka risinājuma ceļi ir savādāki. Gribētu labprāt teikt, ka tie deputāti, kas patiešām ar ekspertu zināšanām strādājuši pie saviem dokumentiem, eh, viņi, viņiem jā, būs jāveic liels uzdevums. Thank you very much, Madam Chair. Paldies! Es uh, griežos pie jums, ka pilsonis valstī, kur atrodas ārpus eirozonas. Un pēc manām domām, ja mēs taisamies paplašināt eirozonu, tad šobrīd uzklausītie priekšlikumi ir būtiski. Šiem priekšlikumiem ir jābūt striktiem, konsekventiem un izpildāmiem. Pretējā gadījumā man būs tikpat kā neiespējami pārliecināt manas un citu valstu pilsoņus balsot par iestāju Eirozonā. Jo tas, ko viņi saka šobrīd, ir sekojošais. ja šīs valstis neizpilda noteikumus, tad kā tad mēs varam pieprasīt citus tos izpildīt? Tieši tādas pašas diskusijas, eh, manuprāt, notiek šobrīd arī Somijā. Un eh, jautājums patiesībā nav par sodiem, par sankcijām. Tas ir vienkārši noteikumu ievērošana, teiciens latīniski. Un neviena no valstīm, vai tā būtu liela vai maza, nevar mēģināt izvairīties no saistībām, kuras tās pašas ir uzņēmušās. Bet šobrīd tā notiek. Mani priecēja tas, ka pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs e, pieņēmām papildinājumu Fejo ziņojumam, ka ir jāpieprasa papildus prasības, un lūdzu padomāsim par to. Protams, mēs vienmēr varam apgalvot, mēs negribam, lai tās valsts iestājas Eirozonā, bet jums nav taisnība, jo tās valsts, kuras šobrīd atrodas ārpus Eirozonas, daudz labāk izpilda noteikums nekā tās, kuras eh, atrodas Eirozonas iekšpusē. Un pie tam nav taisnība Gīglas kundas teiktajām. Mums ir tiesības pieprasīt, ja šīs valsts izpilda noteikums, kaut vai paskatīsimies uz Latviju. Ja jums ir dialogs ar cilvēkiem, tad viņi jūs ievēlēs. Tieši tas ir šobrīd noticis arī Latvijā. Mums ir jāsāk ticēt tam, ka mums izdodās. Mēs nevaram visu laiku apgalvot, ka stabilitāte ir sliktākais no iespējamiem risinājumiem. Mums ir jāsaka, stabilitāte ir vienīgais, kas var nodrošināt ilgspējīgu jaunu darba vietu raksturu radītāju. Un inflācija ir sliktākais, ko mēs mūsu iedzīvotājiem varam dot. Vai tā ir? padomāsim paši, ko mēs gribam atstāt ārpusē un ko mēs gribam iekļaut. Priekšsēdētāji, paldies! Dažkārt ir tā, ka mēs saldēdienu paturam beigām. Es dodu, ja referenti vēlās, vienu minūti atbildēt, jo mums vairs nav laika. Protams, tas ir pirmais viedokļa apmaiņa rauds, un jūs var, varat savus komentārus varbūt paturēt arī diskusijās ar, re ar referentiem, bet var man kola? Vienu minūti. Paldies, jā, es vēlētos pateikties kolēģiem, kuri ir piedalījušies šajās diskusijās, un viens jau ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka viegli tas nebūs. Jo es piekrītu tiem kolēģiem, kur to teica, un tā jau arī ir, kā Fejo un Beres kungas ziņojumā mēs varējām pieturēties pie tādiem vispārīgiem terminiem, vispārīgiem formulējumiem un kompromisiem, bet tagad mēs vēlamies pieņemt tādu likumdošanu, kas būtu ārkārtīgi specifiska. Šā iemesla dēļ es e, uzskatu, ka jā, mums e, turpmākajā laikā būs darbs grūts darāms, bet ja mēs vēlamies kaut ko panākt konkrētās lietās, tad mums ir jāievēro ārkārtīgi strikts viedoklis, un tikai tad mēs varēsim parlamentu viedoklis padarīt dzirdāmu. Un tomēr mums vajadzētu pieturēties pie diviem tādiem vispārreiz dabas formulējumiem. Pirmais bija tā saucamie parādu un deficīts, un otrais mums ir jāmēģina cīnīties pret disbilanci makroekonomikā. Un es vēlētos eh, mudināt visus kolēģus, ja jums ir kādi konkrētas rekomendācijas vai ieteikumi par šiem ziņojumiem, lūdzu kontaktējieties ar mani vai Diogo. Paldies, eh, Feokungs, Varērs kundz nav, Gulakung, Gulārs kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsi. Vienotība jā, un paldies eh, Astrīdai par to, ka jūs uzsvērāt, ka vienotība nevienmēr ir vien viegla un ka mums ir jāstrādā smagi pie tā, lai mēs būtu vienoti. Viegli jau tas nebūs, nevienā no jautājumiem tas nebūs viegli, un es vēlētos pateikties tiem cilvēkiem, kur ir uzsvēruši, ka mums nedrīkst būt atbalstīt, mēs nedrīkstam atbalstīt procikliskus pasākums. To teica gan Hubners kundze, gan citi. Mums ir jāstrādā ātri, jā, un tomēr mums ir jāsagatavo labs ziņojums. Un visbeidzot. Uh, Mr. Haglund, you don't want to speak? Thank you, Mrs. Haglund kungs. Negrib izteikties Forda kungs. Fordas kundze. Paldies. Burtiski pāris momenti, kas šeit izskanēja. Paldies, ka jūs šeit pieminējāt gan burkānus, gan pletni. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jā, vienmēr mužīgi mužos āmen. Un tomēr. Uzskat, ka uzklausot komentārus par morālo izaicinājumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo sankcijās par to ir ārkārtīgi svarīgi runāt, un to jau pieminēja arī Astrīda. Tā tad ir ārkārtīgi būtiski morāli risināmi jautājumi, uz kuriem mums būs jārod atbildes. Un, eh, Sven, jūsu komentārs, jā, mums būs jātiek galā ar šiem morālajiem izaicinājumiem, un par to jau ir sākus runāt arī darba grupa, tā saucamais rezolūcijas mehānisms. Bet es neesmu pārliecināts, ka jūs piedāvātais risinājums varētu darboties no investoru viedokļa raugoties. Un tas ir arī jautājums, ka banku rezolūcijas ieguldot obligācijās nevienmēr sniedz pareizo risinājumu automātiski. Tātad es te nesaku, ka tas nav gudrs risinājums, ka tas nav viedas risinājums, bet eh, laiks rādīs. Tātad eh, raugoties kā uz pakotni ir ārkārtīgi svarīgi, lai parlaments izvērtē to, kas jau ir panākts. Šorīt ar eh, ēnu e, referentiem par to mēs arī runājām un mēģinājām rast savu veidu kopceļu tam, ko mēs šeit mēlamies, vēlamies sasniegt. Okay, thank you, colleagues. Paldies, godātie kolēģi. Es tikai vēlējos pateikt, ka 24. 25. janvāris ir ziņojuma priekšlikuma sagatavošana. Paldies par jūsu pacietību un par jūsu sadarbību, par to, ka jūs tādā garā esat strādājuši un vēlējos tikai pateikt, ka visiem garšīgas pusdienas. Tiekamies šeit trijos un tad būs Tavelus kungs, kas ir, kas ir regulātora priekšsēdētājs.